Colleagues, um, I'm going to begin the meeting. There are very... Kolēģi, sākšu, sa sākšu sanāksmi, pat labam deputāti ir ļoti nedaudz, tomēr es vēlētos sākt darbu. Pieņemsim darba kārtību, ja iebildumu nav, tad darba kārtība ir pieņemta. Runājot par otro punktu, lingvistiskais profils, diemžēl, tulkums nav pieņems dāņu, horvātu, maltiešu un īru valodā gan šodien, gan rīt. Un runājot par otrā panta pirmo punktu rekomendācijām un referentu iecelšanu. Vispirms Džēna Lamberta no zaļajiem ir iecelt par referenti, kas aizstāja Lunā Čekskunds, kas ir tavs izruna parlamenta. Tā ir direktīva par uh, vienādu pas. Kaut man kungs ir arī iecelts par uh, referentu Un Taņa Faņjona ir arī iecelta par referentu un par jautājumu par pagaidu robežu kontrols atjaunošanu. Un Pāvēl kungs no sociālistiem, no demokrātiem ir arī ziņotājs par ziņo, līgums starp Barbados un Eiropas Savienību. Tālāk Lopes Agiel ir atbildīgs par ir atbildīgs par pašiniciju ziņojumu par uh, humanitārām vīzām. Vai komiteja piekrīt apstiprināt šīs uh, koordinātoru kandidatūras? Jā, komiteja piekrīt. Un uh, treškārt, mums ir paziņojums par ļoti svarīgu nedēļu, tā droši esat ievērojuši, tā ir Eiro, EP Āfrikas nedēļa, un šī komiteja ir iesaistīsies šīs nedēļas sagatavošanas darbos. Uh, Eiropas parlaments arī kopā gatavojas šai nedēļai, un kolēģi lūdzu esiet uzmanīgi, ja šāda nedēļa notiks. Un ir paredzēts rīt arī organizēt diskusiju par um, augst, augst līmeņu konferences formā, un, un Tajānīkungs arī piedalīsies konferencē, kas notiks 22. novembrī parlamentā. Tā ir lieliski institīva sadarbības veicināšana ar Āfriku, un uh, tas ir ļoti svarīgi arī šai komitejai, tad jums zināšanai tas um, ceturkārt uh, paziņojums par Eiropas Savienības informācijas sistēmu sistēmām, tieslietu iekšlietu jomām. Es gribētu jums atgādināt, ka ir notikusi ka notiks šodien 6.30 prezentācija par Eiropas Savienības informācijas sistēmām, kas tieši attiecībā uz tiesību, tieslietu un iekšlietu jomu 6.30 būs šī sanāksme, un uh, tātad visi var piedalīties. Un visbeidzot, elektroniski vai šodien balsosim pulksten 6. Lūdzu, visi nāciet un esiet saulēcīgi šeit. Un visbeidzot 7. septembrī sanāk, un kā arī māja, un 27. Jā, 27. aprīļa protokola apstiprināšana. Ja iebildumu nav, tad mēs esam to apstiprinājuši. Tālāk mēs esam nonākuši pie 4. punkta. Um, tā ir kopīgā debate ar transporta komitejas pārstāvjiem, arī zivstāvniecības komitejas pārstāvjiem. Un um, es aicinātu transporta komitejas priekšsēdētāju un Deliju kundzi eh, ar, aicinātu šeit. Mm, ši, jūs šādā formātā esat šeit pirmo reizi. Ļoti ceram, ka ieradīsies arī kāds no zivsaimniecības komitejas kāds pārstāvis. Eh, kolēģi, eh, šeit, šeit mēs runāsim par um, Eiropas parlamenta iniciatīvu attiecībā uz Eiropas uh, robežu apsardzes pilotu projektu. Um, mēs uh, gaidām uh, ziņojumu par šī projekta rezultātiem un uzklausīsim izpildu direktors, kas pārstāv Frontex, Eiropas jūras drošības aģentūru un Eiropas zivsamības kontrolas aģentūru. Es visiem svei, visus sveicu un mēs viņus uzklausīsim. Šajā sanāksmē piedalīsies arī Trānu un Peškomitejas eh, locekļi, viņi arī iedīsies laika gaitā. Es atvainojos, ka varbūt eh, deputāti sanāk kopā diezgan lēni, jo ir pirmdiena, bet noteikti deputāti ieradīsies līdz ar eh, transporta dažādiem grafikiem. Mums ir paredzēts arī, arī straumēt šo debati internetā, tātad Eh, ļoti daudz varēs sekot mūsu ļoti interesantajai debatei. Eh, tad, tā, tad mm, vispirms es gribētu mm, sveikt Legēriju, Savorē un Milīkumu. Un vispirms mēs sāksim ar Legēriju kungu. Es gribētu arī pieminēt arī Pabrikungu, kas ir referents šajā jautājumā. Lūdzu, sekosim mūsu kārtībai, jautājuma atbildes un sāksim ar robežaģentūras izpildītoru uzklausīšanu. Mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs esat šodien šeit ar mums. Un kā mums paredzēts uzklausīt jūs līdz, līdz 20 minūtēm. Un tad dosimies pie arī uzdot jautājums. Leģērikungs. Saka, ka jūs paši varat sarunāt par formātu, jūs esat trīs ļoti pieredzējuši izpildirektori, ja jūs varat sildīt savu laiku savā starpā, tad tas būtu ļoti apsveicami. Leģērikungs vispirms. Vai Milīkungam arī došu vārdu. Paldies priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu pateikties eh, visiem triju tri komiteju priekšsēdētājiem, te Libetran un Pešu komiteju. Liels paldies, ka jūs aicinājāt eh, mūs piedalīties šajā sanāksmē, kur, kur mēs varam runāt par mūsu sadarbību Eiropas um, krastāpsardzes projektā. Es eh, gribētu pateikties parlamentam par šo institīvu. Paldies, ka ir iespēja runāt pie šī projekta. Es ļoti atvainojos, bet runāšu ārkārtīgi ātri šķirstot savus slaidus. Tie būs informācijas pārpilni. Tātad nākamajā slaidā, mm, tad pirms dažiem gadiem komisija ir veikusi krastavsardz funkciju Eiropā. Un šajā pētījumā tika identificēts 11 dažādas aktivitātes Eh, kas ir veltītas eh, dažādām um, krasta apsardzes funkcijām. Eh, daļa no šīm funkcijām ir saistīts ar mm, jūras drošību, tad, tad ir mm, saistība ar mm, negadījumiem uz jūras, zvejs, zvēju, robežu, muitas kontrole, vide, Tātad arī muita ļoti plaši ir šis aktivitāšu loks un pārsvarā šīs funkcijas, šīs aktivitātes veids 28 valstu dažādas, dažas iestādes. Tad ir vairāk nekā 300 dažādas iestādes, dažādas dalībvalstīs, kas veic šīs funkcijas. Ir civiliestādes un militārās iestādes, kas veic šīs aktivitātes. šīs vairāk kā 300 iesēdzes atbalsta trīs aģentūras Frontex, EMSA un EFKA. Mēs e, sadarbojamies ar valstu iestādēm, tātad šīs trīs, šīs iestādes sadarbojas, pamatojas uz mūsu pamatregulu, un saskaņā ar šo pamatregulu mums ir pienākums sadarboties ar nacionālām iestādēm, un to mēs arī darām. Mēs varētu pat teikt, ka pēc 2015. gada, kad eh, migrantu krīze izraisījās pār par vienu miljonu eh, migrantu iebrauc Eiropas Savienībā pa vidusjūras ceļu. Un tad tālāk notika eh, robežu paketes pieņemšana parlamentā un padomē, un tā visa rezultātā šīs eh, aģentūras eh, sāka vēl ciešāku sadarbību saskaņā ar jauno regulējumu, eh, tad mēs varam teikt, ka mēs esam intensificējuši mūsu sadarbību. Es teikšu, ka tas nav nekas jauns aģentūrām, jo mēs jau sākām mūsu sadarbību 2009. gadā, pamatojoties uz 12 un 13 līgumiem starp aģentūrām Un šeit grafikā jūs redzat mūsu sadarbības dinamiku. Mums ir bijuši vairāk sadarbības projekti ar Frontex MSAF, kur sadarbojās. Un tas viss rezultējās ar robežu paketu pieņemšanu, arī sadarbība kļuva formālāka un intensīvāka. Tad, zināmā mērā, ir tik izveidot arī juridiskā bāze šādai sadarbībai. Runājot par robežu paketi šajā eh, komplektā, varētu teikt, ir vesela rinda aktivitāšu. Informācijas apmaiņa ir viena no svarīgākajām jomām sadarbībā. Mēs um, mainamies ar dažādu informāciju, jo katrai aģentūrai eh, savu uzdevumu aptvērumā ir jāvāc noteikti um, informācija um, saistībā ar jūru, tad katrs savāca savu profilu informāciju un uh, savstarpēji apmainās. Uh, uzraudzības pakalpojumi arī ir tas, kur mēs sadarbojamies. EMS ir ļoti svarīgā pozīcija. Mēs esam jau 26. gadā stiprinājuši savus monitoring spējas, aģentūra tika dibināta 202. gadā, un kopš šiem gadiem mēs esam uh, izveidojuši dažādas aktivitātes, aktivitāšu sērijas, eh, kur mēs esam stiprinājuši mūsu uzraudzības kapacitāti, eh, arī esam strādājuši jaunām tehnoloģijām. Un eh, robežu paketes ietvarā mēs ieguvām jauns resursus, sākām varēt izmantot jaunas tehnoloģijas, satelīta monitoringu, kas mūsdienās kļūst aizvien biežāk izmantojams. Uh, Mēs sākam izmantot uh, dronus un papildinājām jau esošās spējas. Kāpēc tāda stiprināšana? ir ļoti svarīga šī sadarbības uh, sastāvdaļa, ne tikai veicinot sadarbības starp trim iestādēm, bet arī starp iestādēm un aģentūrām. Mēs uh, veicam apmācību, to mēs darām no triju aģentūru puses. Eh, šajā sadarbības eh, sfērā mēs veicām arī riska analīzi un eh, kapacitātes apmaiņa arī ir svarīgs darbības aspekts. Mums ir daudz mērķu operācijas, kur visas trīs aģentūras sadarbojas ļoti cieši, un tādējādi mēs sasniedzam labākus rezultātus. Tālāk par pašu pilotu projektu. Šo projektu ierosināja Eiropas parlaments. Tas notika 2015. gadā. Un arī budžets tika piešķirts projekta rezu, re, realizācija 750 tūkstoši tika piešķirt, 18 mēnešus mēs strādājam. Šī projekta mērķis ir stiprināt sadarbību un radīt lielāko sinerģētisko efektu uzlabot informācijas apmaiņas starp aģentūram vēl viens mērķis, un arī informācijas apmaiņas starp aģentūram un citiem iesaistītajiem. Mums ir arī sava operatīvā prakse, darbības prakse. Mēs eh, konstatējam, ka ļoti svarīgi praktiskā dzīvē ir notestēt operatīvo praksi, un mums ir eh, kopīgas tā, tādi izmēģinājumi vai mācības, kur mērķis ir rast veids, kā stiprināt mūsu sadarbību, ieviešot to praksi. Mūsu eh, rīcība aktivitātes pārsvarā fokusējās uz vidusjūras reģionu, un mēs veidojām arī sadarbību, pamatojoties uz esošo likumdošanas ietvaru. Lūk, šeit uz ekrāna ir mērķi, ko esam izvirsījuši. Esmu pārliecināts, ka jūs esat saņēmuši arī ziņojumu. Eh, ja neesat, tad saņemsiet. Un es eh, gribētu apgalvot, ka mūsu mērķi projekta ietvaros ir sasniegti. Es eh, gribētu jums varbūt eh, pastāstīt sīkāk par atsevišķiem aspektiem, kur tieši EMSA aģentūra, jūras aģentūra, jūras drošības aģentūra mm, bija priekšgalā. Tas, šie, šie aspekti ir saistīti ar informācijas apmaiņu. Informācijas apmaiņa vide mūsdienās ir ļoti plaša. Mums ir dažādi avoti, eh, kur mēs varam iegūt dažādu informāciju. Mums ir tādi specifiski lietotājiem svarīgi dati, kur mēs eh, savācam datus par kuģu pārvietošanos, tad par zvejas kuģiem arī. Mēs arī vācam meteoroloģisko informāciju, to mēs tālāk ievedam mūsu datubāzē. Tad ir automātiskā kuģu eh, identifikācijas sistēma un visiem kuģiem kas zvejaskuģiem, kas pārsniedz noteikts izmērs, viņiem ir jābūt EAS eh, e eh, aprīkojumam, transponderim, tā sauktajam, un mēs arī veicam uzraudzību caur mm, satelītiem, sintēt, ir eh, er, attēlošana, radar palīdzību. Šo te aktivitāti mēs esam veikuši kopš 2007. gada. Mēs uzraugam vides apstākļus uz Eiropas ūdeņiem, izmantojam satelītus. Uh, Um, mums ir arī identifikācijas un izsakošanas sistēma, eh, to, to arī mēs uzbūvējām ar dalību valsts un EMSA um, palīdzību, līdz ar to mēs varam arī veikt um, šo mūsu kuģu monitoringu tāljūrās, tas ir saskaņā ar jūras konvenciju, mēs izmantojam arī satelītu optiku. Šīs tehnoloģijas attīstās ļoti ātri un dod ar ļoti lielu un pilnvērtību EMS datubāzei, un mēs šo informāciju sniedzam arī mūsu klientiem. Un visbeidzot informācija no radariem. Mums ir četri ra radaru dienesti vai pakalpojumu veidi, kas sadarbojas ļoti cieši, kas dod informāciju par vidas apstākļiem, par kuģu pārvietošanās eh, maršrutiem un tā tālāk. Eh, tad vēl papildu informācija tiek vākt arī caur EDS sistēmu Šo informāciju mēs eh, arī dodam Frontex un FK aģentūrām, kā arī nacionālajām iestādēm. Un eh, līdz ar to jums jāsaprot, ka mēs ļoti cieši sadarbojamies eh, ne tikai ar aģentūrām, bet arī ar valstu iestādēm, un caur šādu sadarbību mēs nesam pievienoto vērtību gan Eiropas pilsoņiem, gan arī dalību valstu iestādēm. Lūk, šeit uz ekrāna ir mūsu portfelis, ko mēs saucam par integrēto datu vides eh, sistēmu. Mēs esam eh, apkopojuši visus savāktos datus vienā datu sistēmā, un šī datu sistēma tiek izmantota dažādās iestādēs dalībvalstīs. Ja mēs eh, paskatāmies uz rezultātiem, ko nes uz šī informācijas apmaiņas institīva, mēs redzam, ka EMS atkal pakalpojumi ir uzlaboti Un mēs sadarbojamies ar aģentūrām daudz arī iepriekš, bet tagad mēs to darām tādā mērķiecīgākā veidā. Un tad mēs eh, reālos apstākļos arī esam eh, testējuši operācijas. Uh, kas aizīsiet ceturto uzdevumu, tad mēs arī izstrādājām datu ietvaru, datu apmaiņas politikai. Ir ļoti svarīgi bija veikt šo analīzi, saprast, kas, kam ir kādi dati un kāda piekļuva. Tālāk otrā, otrais uzdevums - uzraudzības eh, dienas vai pakalpojumi. Eh, to eh, vadīja Frontex šo uzdevumu izpildi. Es parādīšu īsu video, un te mēs mūsu uh, iespējas pārbaudījām, testējām, izmantojam radaru. Lūk, tagad divu minūšu ilgs video, ko jūs varat apskatīt uz ekrāna, un te mēs stāstam par to, kāds pakalpojums mēs sniedzam dalībvalstīm. To stimulate the cooperation between three agencies to work better in the field of Coast Guard. This is a new initiative, which I think is very important, and one of our tasks is to utilize remotely piloted aircraft systems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 Šeit jūs redzat, eh, kā tiek uzraudzītas darbības, kas vērstas pret kontrabandu. Uh, Te jūs nepārprotami redzat, kāda ir eh, repas eh, sniegto kadru kvalitāte. Ir dažādi sensori un arī attēla kvalitāte ir ļoti laba. Alamak, alamak de control. Eh, sí, ya tenemos el vídeo de nuevo refrescado. Environmental monitoring. Šeit ir uh, vides novērošanas darbība. Meklēšana un glābšana. Šāda operācija. All tad mēs arī sniedzam atbalstu sivsaimniecību uzraudzībai. Uh, varu sacīt, ka šī, šis bezpilota aparāts vien var uh, nolidot pār par līdz pa desmit stundām, tātad uzraudzīšanai ir ilgstošs laiks iespējams. Noslēgumā varu sacīt, ka mums bija jūnijā konferences par šo pilotu projektu, EMSAS telpās Lisbonā bija pār par simts pārstāvju. Un viens pārstāvs arī bija no parlamenta, un, protams, bija arī daudz pārstāvi no dalībvalstīm un no komisijas. Tātad pateicos jums, ka pievērsāt uzmanību manam sacītājam, tad es dodu vārdu Fabris. Liels paldies, priekšsēdētāji! Mēs no mūsu puses arī vēlamies sveikt uh, parlamenta deputāts un apsveicamies šo triju komiteju. Priekšstādātājs skatīja mums sniedz iespēju organizēt kopīgu uzstāšanos par šo pilotprojektu ar EFKA un EMSA pārstāvjiem. Mēs, eh, trīs aģentūras sadarbojoties, jums stāstam par mūsu rezultātiem. Tas jau ir apliecinājums pievienotajai vērtībai, mūsu kopīgai darbībai krasta apsardzes jomā. Eh, šajos attēlos, ko jūs redzat, būs arī tālāk video kreisajā ekrāna pusē, apakšējā ekrāna daļā. To uzņēma lidmašīna, kas tika izmantot saskaņā ar ietvaru līgumu, kas eh, Frontex ir kopš 2014. gada, lai stiprinātu savus gaisa uzraudzības iespējas. Tātad tas atbilst otriem uzdevumam pilotu projektā. Šis pamatlīgums ļāva 14 reizes izmantot mm, lidaparātus uzraudzībai no gaisa, tātad Tas bija arī veikts Frontex kopīgo darbību ietvara, un runājot par pilotu projektu ar mūsu partneriem no divām citām aģentūrām, mēs izmantojām šo iespēju apkarojot nelegālo zvejniecību, sadarbojoties ar EFKA personālu. Mēs to izmantojam kopš 2017. gada pavasara. Un citos attēlos jūs redzēsiet, ka mums bija arī iespēja veikt vērtīgus novērojums attiecībā uz dabas piesārņošanu. Būtiski norādīt uz to, ka šī daudzu mērķu gaisa, novērošana no gaisa eh, par galveno mērķi uzvirzīja eh, ievākt datus attiecībā uz uh, Eiropas Savienības ārējām robežām un arī teritoriju nedaudz pirms tām, bet tas arī ļāva izveidot jaunu Eiropas uh, novērošanas uh, komandu, tam bāze tā ir Varšavā, un šajā Eiropas komandā mēs esam testējuši uh, vairākus pārstāvis tātad citu jūras aģentūru uh, personālu, tas attiecas uz, piemēram, Eiropas Zivsainīcības kontrolas aģentūru. Mums bija viens inspektors, no viņa puses tad arī bija sadarbība Itālijas varas iestādēm, jo mēs bijām līdztekus operācijai Triton. Mēs bijām, mm, sadarbojamies arī ar jūras glābšanas pārstāvi, sadarbojamies ar, ar, ar citu funkciju veicējiem krasta apsardz jomā. Uh, un ar šo Eiropas uh, komanda mums izdevies ievākt datus uh, operatīvai darbībai. Piemēram, sešas mēnešu laikā, kopš tika izmantot šis lidaparāts, mēs varējām detekte, uh, identificēt 34 gadījumus, kad bija jāveic glābšana uz jūras un citā to nevarēja mm, identificēt. Īpaši tas attiec uz uh, migrantu plūsmu, kas līdz šim no virzienā no Tunisijas netika aktīvi identificēta, jo tā arī ir eh, netik masveida. Nākošo attēlu lūdzu vienlaicīgi sakrunātājs. Pāris vārdos vēlos pastāstīt par šo sadarbību atbildības dalīšanās jomā. Tātad Īpaši laba sadarbība bija ar Eiropas uh, zivsēm uh, zvejniecības aģentūru Tritona operācijas zona. Tās mērķis ir uzraudzīt uh, robežas, tā ir bāzējusies Itālijā, un šai operācijai arī ir iespējas apkarot nelegālo zvejniecību. Un tā mēs secinājām, ka mēs varam izmantot uh, jūras kapacitātes, ko izmanto Frontex un arī izmantot novērošanu no gaisa, lai papildinātu platformu nelegālās zivs saimniecības, eh, zvejniecības kontrolē. Katrā ziņā Frontex eh, pat labam izmanto apmēram 20 kuģus un kāds desmit lidaparātus, lidmašīnas un helikopterus, kas veids patruļas šajā operāciju zonā Itālijā, Grieķijā, Spānijā, un līdz ar to mums uh, vidusjūras reģionā ir 1200 krasta apsārdzes darbinieku, un tas ļauj eh, kopīgiem spēkiem izmantot uh, to ekipējumu, kas jau ir apmaksāts no Eiropas Savienības budžeta. Tātad tas attiec uz, eh, piemēram, nelegālās eh, zvejniecības apkarošanu, uz vīdes piesārņojumu apkarošanu. Šajā attēlā jūs redzat brīfingu, kopīgā brīfinga sanāksmi. To organizēja trīs aģentūras. Šī sanāks notika Romā. Triton, Frontex, Triton operācijas ietveros, taču arī mūsu kolēģi kas strādāja Eiropas zivsaimniecības kontrolas aģentūrā, arī piedalījās tāpat kā e- Eiropas jūras drošības aģentūras pārstāvi. Katrā ziņā pilotu projektu ietvaros mēs organizējām apmēram 20 kopīgus brīfingus, tāds kā šis, un tika secināts, ka šāda praksa ir būtiska, lai ļautu dažādajiem personāla darbiniekiem ap Eh, labāk saprast juridisko ietvaru un arī, lai labāk saprast, kā, kāda ir divu citu aģentūru misija. Katra misija ar vienu saglabāja savu mandātu, savas pilnvars, taču ņemam vērā papildināšanas iespēju. Te jūs redzat eh, novērošanas operāciju. Tā tika veikta izmantojot eh, kūģi, kas tiek izmantots tritona operācijas ietvaros te tiek izkraut aizdomīgi, aizdomīgas zvejas rezultātā iegūtas zīvis, un te jūs redzat, ka attēli ir uh, labas kvalitātes, un tas ir normāls paraugs uh, šādai uzraudzības praksē, un tad, tad šādus attēlus mēs arī varam sniegt Eiropas zivsaimniecības kontrolas aģentūrai. Līdz šim uh, pilots projekta ietvaros mēs esam ievākuši apmēram eh, miljonu šādu veidu mm, attēlu. Nākošajā attēlē jūs redzat pavisam cita veida problēmu. Tas, eh, šī fotografija ir uzņemta no helikoptera, kas uh, bija izmantots Grieķijas programmas Poseidon ietvaros. Uh, un Frontex eh, operatori eh, pieņēma, ka tā ir, tas ir nelegāls piesārņojuma gadījums, un šo attēlu tad nodevām EMSA, jeb eh, Eiropas jūras drošības aģentūrai. Tad tas bija viens no veidiem, kā identificēt piesārņojumu. Te arī redzams, ka šis helikopters, kas jebkurā gadījumā tika izmantots, lai novērotu uh, robežas Grieķijas operācijas Poseidon ietvaros tika izmantots, lai veiktu vēl papildus uh, misiju Eiropas Savienības interesēs uh, un arī, tā, protams, dalībvalsts interesēs. Nākošajā attēlā mēs atainojam, kā pārobežu noziedzība tiek apkarota pateicoties tādām operācijām kā Triton vai Poseidon. Te jūs redzat, ka tiek pārtvērt, pārtvērta laiva, kas ir piekrauta ar narkotikām. Šajā gadījumā sadarbība var tikt īstenot vairākos veidos starp dažādiem aģentūrām. Mums ir dienas, eh, kas sadarbojas ar citām aģentūrām, tas arī arī EMS mums sniedz savus laivas. Un, protams, ka mēs šai ziņā sadarbojamies arī ar muitas dienestu, policiju un Eiropolu. Vēlos jums sniegt nedaudz precīzāku attēlu Frontex darbības ietvaros 2016. gadā bija 120 cilvēki, kas tika turēti aizdomās par uh, cilvēku tirsniecību, tika arestēti, ar, arestēti pār par 80 tonām hašiša tika pārtvertas, tāpat 14 miljoni kontrabandas kontraband cigarešu 2016. gadā. 2017. gadā uh, eh, rādītāji lielāki, 66 šāda veida incidenti tika uh, Mm, izskatīts Frontex ietvaros divas trešdaļas no tiem bija Indelo operācijas ietvaros, tas ir starp Spāniju un Maroku, un līdz šim 107 tonnas narkotiku ir pārtvertas. Šajā slaidā jūs redzat vēl vienu piemēru kopīgai darbībai Eiropas aģentūra šeit palīdz meklēšanas un glābšanas operācijas ietvaros. Jūs atcerat starptautisko tiesību ietvaros, protams, ir pienākums katram, kas var atbalstīt meklēšanu un glābšanu. Uh, kopš 2016. gada oktobra mūsu aģentūrē jauns mandāts. Mums ir pienākums noteikums saistībā ar glābšanu, meklēšanu glābšanu parastā aktivitāte ir robežas uzraudzīšana. Šai ziņā mēs, protams, sadarbojamies ar EMS un EFKA citu mērķu labad, kurus es jau raksturoju, taču mūsu prioritāte tāpat ir sniegt atbalstu meklēšanas un glābšanas e, operācijām vai arī īstenot šo meklēšanu glābšanu sadarboties ar konkrēto centru. Tātad šāda veida daudz mērķu aktivitātēm eh, centrs ir Romā iekšlietu ministrijas eh, paspārnē. Tikko ir kāds glābšanas, meklēšanas glābšanas gadījums, tad mēs nododam to Itālijas transporta ministrijai. Tā ir ar Itāliju, arī ar Spāniju un Grieķiju. Spānijā, protams, arī mēs sniedzam savu atbalstu meklēšanas glābšanas operācijām. 2016. gadā 19 tūkstoši cilvēku tika glābti šīs, šo Frontex operāciju ietvaros. Bet 2017. gadā pat vairāk cilvēku tika glābti. 135 tūkstoši cilvēku tika glābti. Parasto Frontex aktivitāšu vai mūsu pilotprojekta uh, aktivitāšu ietvaros. Šajā attēlā jūs redzat vēl vienu piemēru kapacitātes eh, attīstībai Eiropas Savienības līmenī. Izmantojot jauno Eiropas uh, robežu un krasta apsardzes uh, aģentūras mandātu, mēs izmantojam kuģus, kam ir uh, ilgtermiņa līguma ar nacionālajām iestādēm. Te jūs redzat Grieķijā pirmais kuģis, ko, o, kuru vadīja Frontex. Te jūs varat izlasīt European Border and Coast Guard ar Eiropas robežu un krasta apsardze. Št Personāls eh, šim kuģim ir no eh, Eiropas, septiņu dalībvalstu pārstāvis sadarbojas. Tas arī ir sava veida pilotprojekts, paša pilotprojekta ietveros. Šāda veida kapacitāte uh, Eh, var tikt, eh, var sniegt atbalstu arī citām aģentūrām, kā EMS un EFKA, tā lai arī tās varētu izmantot šādu veidu kapacitāti kā platformu savai darbībai. Jūs redzat, ka viena aģentūra var kļūt par platformu citām darbībām. Nākošajā slaidā ir uzskaitīts, eh, ir uzskaitīts gūtās mācības, kā jau to sacīja marku ir apmēram 300 nacionālās iestādes, kas vienā vai citā veidā ir sniegušas ieguldījumu krasta apsardzes veikšanā. Un šī pilota projekta ietvaros mēs iemācījāmies, ka mūsu trīpusējā sadarbība, mūsu kopīgā darbīga FKMSA un Frontex palīdz arī dalībvalstīm labāk saprast, kas tiek sniegts Eiropas Savienības līmenī un ko var sniegt Eiropas Savienības līmenī. Es vēlos uzsvērt, ka šī nebija nekāda testa vide, tās bija reāls darbības eh, reālā laikā, un mēs arī redzam, ka tas ir no finansiālā viedokļa izdevīgi. To jūs varat eh, spriest pēc rezultātu. Būtībā mēs varējām rīkoties dažādos likumdošanas dažādas likumdošanas jomās, bet katra aģentūra darbojās sava mandāta ietveros. Paldies, un tagad došu vārdu Paskalam. Es vēlos uh, pateikties uh, Zivsainiecības lībe un transporta komitejas priekšsēdētājiem par to, ka mums ir iespēja sniegt informāciju par mūsu pilotu projektu, kā jau norādīja mani kolēģi. Uh, Eh, svarīgs elements eh, bija sinerģija un sadarbspēja starp aģentūru. Tas īpaši attiecas uh, uz kreisajā attālā redzēto uh, vidusjūras uh, reģionā veiktiem operācijām. Un tad ir dažādas operācijas zonas redzam. Labajā pusē jūs redzat saičings, tātad aktivitātes, ko Frontex ir identificējis mis, savu misiju ietver, ietvaros. Tas bija ļoti interesanti arī Eiropas Zivsaimniecības kontrolas aģentūrai. Tātad tiek iegūta informācija. Un Eiropas eh, jūras drošības aģentūra arī sniedz eh, savus pakalpojumu Tas ļauj, Mars sauc to platformu, mēs ļaujam, eh, tas ļauj mums eh, nosūtīt attēlus eh, vienam otram. Frontex ieguldījums bija ļoti svarīgs, īpaši Zviesāniecības kontrolas aģentūrē. Mm, veicot patruļu vidusjūrā. jūrā mēs veicinājām sadarbību starp dalībvalstīm, jo mērķis ir ne tikai mums koordinēt savu darbību, bet arī sniegt atbalstu dalībvalstīm un līdz ar to arī Eiropas pilsoņiem. Es vēlos pastāstīt par operāciju. Tas mums ļāva pārbaud, eh, kontrolēt robežas un zvēju tika sniegts tehniskais atbalsts Tātad uzraudzījām Bulgārijas, Rumānijas robežu. Ceturtais uzdevums, sniedzot eh, rezumēju par to, var sacīt, ka piecas operācijas izmantojot eh, Frontex kuģī, tika veiktas eh, Eiropas Savienības kontrolas aģentūra Mēs arī piedalījāmies uh, misijās no gaisa. Tika veikts kopīgs operācijas Kindalu uh, vidusjūras reģionā arī Tritona un Poseidona uh, operācija ietvaros. Kā jau es sacīju, saitings, tā tad uh, tas kopskats par uh, dažādo darbību Eh, bija gandrīz 900 eh, šādi attēli, kas sniedza kopskatu. Es jau norādīju, ka ir svarīgi īstenot šādu darbību ar vairākiem mērķiem. Šī notika 2017. gada maijā. Es runāju par FK, Frontex un EMSAS sadarbību. Tad EMSAS nozīme bija ļoti svarīga, jo tika sniegti īpaši tehniskie risinājumi, kā masu attēlu apmaiņai, piemēram, arī citi. Tagad pieskāršos, pieskāršos trešajam mērķim, to koordināja Eiropas Zivsēmniecības kontrolas aģentūra. Uh, Te būtībā bija runa par izglītošanu, kopīgo pieju informācijas saturam, lai tiktu veidots tāds kā, lai tiktu veidot atsauces tabula, lai saprastu, kuri temati attiecas uz krasta apsardzi vai robeža apsardzi. Mēs veicām kartogrāfisku darbību, uh, izmantojot aģentūru <laughs> vienības, kas var sniegt ieguldījumu šī instrumenta izstrādē. Un, protams, mums bija iespēja strādāt, izmantojot uh, dokumentu bāzi, kas jau pastāv. Te ir jāuzsver, ka īpaši svarīga bija informācija, uh, mūsu personāla uh, apmācīšana, uzraudzības sistēmu izmantojumā personāla apmācības. Eh, ir vērsts uz to, lai sniegtu informatīvu atbalstu dalībvalstīm. Tas ir izšķirīgi svarīgi, lai uzlabotu personāla apmaiņu un arī aģentūras savietojamību. Runājot par šo trešo darbību, ko koordinē EFKA, var rezumēt, ka mēs ievērojam veicinājumu kapacitāšu, attīstību attiecībā uz eh, aģentūras un dalībās personāla izglītošanu. Tika arī izskatīts iespējas apmainīties ar personālu un arī eh, secinājumi, kāda informācija mums kopīga ir vajadzīga. Līdz ar to secinu, par šo pilotu projektu, mazliet tā starp, sekciju, starp sektorāli. Pavis, pavisam nedaudzas Frontex operācijas ir saistītas ar kopīgo politikā, piemēram, kopējo zivsaimniecības politiku Turklāt eh, startautiskajā tiesā eh, Eiropas Savienība pārstāv tieši dalībvalstis. Un pilota projekta eh, operācijas ļāva izvairīties no um, darbību pārklāšanās un ļāva izmantot uh, kopīgās kapacitātes. Es domāju, mēs varam būt lēpni par mūsu komandām, kas arī spēja rīkoties eh, dažādos eh, kultūras eh, atšķirību apstākļos. Tika apliecināts, ka ir vērts veikt šādas sadarbības, šādas sadarbības projekts starp dažādām aģentūrām. Tas veicina efektīvu pieeju un tās arī ļauj labāk izmantot pieejamo informāciju budžetu runājot par nākotni, paildzinot prijuktu. Aģentūras eh, tikai stiprinās savas iespējas. Te runa par informācijas kapacitātes uh, pārnesi uz citām aģentūrām. Šādu sadarbību vēlas redzēt arī uh, likumdevēja, ņemot vērā kopīgos riskus. Bez uh, uh operatīvās ko, uh, sadarbības tika izveidota arī administratīvā sadarbība, tika veidu, veidots ietver līgums arī attiecībā uz valsts iepirkumu. Tātad ir bijis trivpusējs eh, darba dalījums kopš 2017. gada 17. mārta, un tas tātad ļauj izstrādāt arī jauns tiesību akts. Īpašs eh, pārvaldes mehānisms tika izmantots šīs, eh, šo trīspusējo operāciju īstenošanai un tika vienlaikus tomēr ievērot eh, katra aģentūras funkcionālā specifika. Un krasta apsārdze tika iztenot eh, sadarboties dalību valstīm. Dalību valstis uh, organizēs, uh, izmantos uh, aģentūru piedāvātos brīfingus, kā piemēram paredzēts uh, uh, Vigo pilsētā 2018. gadā. Neaizmirsīsim, ka Eiropas pilsoņi, kuru jūs pārstāvat, ir mūsu misija galvenais mērķis. Paldies! Lielas paldies! Lielas paldies um, visiem trīs izpildirektoriem par ļoti interesanto prezentāciju. Liels paldies arī par darbu, ko esat ieguldījuši šo prezentāciju sagatavošanā. Laika mums nav daudz, bet es vēlētos nodrošināt, lai tie deputāti, kas uzmanīgi klausījās un kurus šī, šī jautājuma saista, varētu rēģēt un arī uzdot jautājumus viņiem tādi ir. Sāksim ar Pabrika kungu. Viņš bija referents par robežu aģentūras failu un pēc tam Dosim vārdu arī Stēlī kundzei, kas ir uh, atbildīga par uh, aģentūrām. Pēc tam arī Sīpels kundzei un Grīsbegas kundze vēlētos izteikties. Pirmais fabrika kungs. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī izpildu direktoriem, ka viņi varēja ierasties. Liels paldies arī, ka dalījāties. Uh, ar informāciju. Latvija svinēja uh, savu neatkarības dienu, un kā jūs redzat, daudz kolēģi vēl nav ieradušies. Bet uh, es vēlētos pateikties par to, ka jūs organizējāt uh, semināru Lisabonā. Man bija iespēja uh, daudz uh, detalizētāk iepazīties ar uh, sadarbību. Pervits, I think there's a problem. Uh, Šķiet, ka ieradusies problēma ar jūsu mikrofonu. Tas izslēdzās, nē, bet eh, šķiet arī mikrofonam bija slikta skaņa. Es eh, mēģināšu eh, pastāstīt to, kas man ir sakāms, jo laika mums nav daudz. Tātad ir ļoti svarīgi, lai EFK, EMSA un Frontex varētu sadarboties bez to funkciju dubultošanās. Uh, Es vēlētos uzdot divus jautājumus, un es vēlētos saņemt atbildi no jums visiem. Pirmais jautājums ir par to, kas būs nākamais. Pēdējais mm, direktors, kas izteicās, runāja par secinājumiem, bet es gribētu zināt, kāda būs tālākā sadarbība ar dalībvalstīm. Protams, ka galu galā tieši dalībvalstis ir par visu atbildīgas. Vai jūs varat nodrošināt, lai šī informācijas un prakses apmaiņa eh, dotu taustāms rezultātus. Tātad tas attiecas gan uz kontrabandu, gan uz eh, nelegālo tirzniecību, gan arī uz eh, citiem problēmu jautājumiem, ar ko robežas saskaras katru dienu. Kā jūs redzat, pēc šīs mm, praktiskās puses mēs atgriežamies arī pie juridiskā ietvara. Un šeit parlaments un mūsu komiteja varbūt varētu kaut ko palīdzēt. Kādi būtu jūsu ieteikumi, kā mēs varētu palīdzēt, lai mēs pieglāgotu juridisko ietveru uh, šai praktiskajai izpildēji? Ko jūs esat mm, konstatējuši šo 18 mēnešu laikā, kur mēs varētu kaut ko iesākt, lai palīdzētu jums un Eiropas Savienībai. Ar jūsu darbu jūs radāt daudz lielāku uzticēšanos mums no pilsoņu puses un veicinat arī drošību. Kā jūs norādījāt, partnerība ir ļoti būtiska un e, EMSA ir transporta komitejas e, ziņā. Es ļoti priecājos, ka mūsu vidū ir transporta komitejas pārstāvis lūdzu. Došu vārdu Grīsbekas kundzei. Paldies priekšādātāji! Eh, paldies, eh, Klauda, godāmie kolēģi. Man ir patiešām liels eh, prieks redzēt mūsu vidū trīs Eiropas aģentūru vadītājus, kas ļoti labi parādīja, ka šeit nav runa tikai par koordināciju, kas mums būtu vajadzīga. Te ir runa par īstenu sadarbību, kurai ir jābūt ļoti ciešai, lai tā dotu Eiropai vislabākos rezultātus. Domājot par to, ka um, ļoti liels migrantu skaits eh, turpina šķērsot jūru, lai dotos uz Eiropu, dara to ļoti smagos apstākļos, apdraudot uh, savu dzīvību tieši braucienu laikā. Mums mm, vajag eh, rūpīgi domāt par to, uh, ko tas nozīmē mums. Tātad te ir runa gan par aģentūru darbu, gan arī par to lomām. Un šeit ir runa par visām aģentūrām, tikai, ne tikai tām, ar kurām mēs šodien tiekamies. Kā transporta komitejas priekšsēdētājs ļoti labi pārzinu Eiropas jūras aģentūras darbu, un es esmu ārkārtīgi priecīga, ka Milī kungs ir mūsu vidū. Viņš regulāri viesojas mūsu komitejā, un, protams, ka viņš vienmēr ir laipni pie mums gaidīts bet mēs redzam tātad, ka tiek nodrošināts ļoti profesionāls darbs, tiek veicināts tas, la, lai visas regulas par jūras jautājumiem tiktu īstenotas Eiropas Savienībā. Un tāpat arī tiek nodrošināta tehniskā un zinātniskā sadarbība, lai varētu efektīvi mm, veicināt un paaugstināt drošības līmeni jūrā. Tātad te ir runa par aģentūru, kas nepārtraukti un visu laiku um, attīstās. Tās mandāts ir pārskatīts jau piecas reizes, kas ir ievērojams skaits. Tiek piešķirti jauni uzdevumi katru reizi, kad šis mandāts tiek pārskatīts, un uh, Mm, pēdējais uzdevums ir sadarbībā ar Frontex un EFK aģentūrām. Tātad es uzskatu, ka mums vajadzētu stiprināt mm, aģentūras budžetu, jo mm, pievienojot jaunus uzdevumus, budžets ne katru reizi tiek papildināts. Tātad mums vajadzētu jo īpaši domāt par budžetu un papildu resursiem. Es ceru, ka jūs to paturēsiet prātā, tad, kad mēs sāksim strādāt pie jaunā finanšu plāna. Ja ir runa par uzraudzību un informācijas apmaiņu, tiek nodrošināti vajadzīgie rezultāti. Jūs arī atgādinājāt, un, protams, ka tas arī ir jādara, ir jāizmanto jaunās tehnoloģijas un arī jaunās sistēmas, piemēram, droni vai arī Kopernikus programma, kas var nodrošināt eh, vajadzīgos attēlus jūrā. Un šeit eh, tiek izvērstas dažādas aktivitātes. Pašlaik mēs eh, Mm, vedām sarunas par aviācijas aģentūru, un, protams, droni varētu būt noderīgi arī šajā gadījumā. Proti, mm, tos varētu izmantot tāda, kad tiek nopludināta degviela, tāpat arī tos varētu izmantot ārkārtas gadījumos, uh, Mēs līdz ar to varētu strādāt daudz efektīvāk un varētu um, izglābt daudz vairāk dzīvību. Klod, godāmie Lībē komitejas pārstāvji, esmu ārkārtīgi priecīga, ka šajā komitejā mēs varam apvienot ne tikai trīs komitejas, bet arī aģentūras un uh, Uzskatu, ka tas eh, norāda ļoti labu, uz ļoti labu sadarbību starp šīm aģentūrām. Jebkurā gadījumā vēlu jums daudz veiksmes. Es eh, ceru, ka šī sinerģija turpināsies arī nacionālā līmenī, Dažkārt mēs saskaramies ar eh, grūtībām no nacionālo iestāžu puses. Tas ir jāatzīst, un mums vajadzētu nodrošināt labāku sadarbību robežu kontrolas jomā. Vēlreiz vēl jums veiksmes! Lielas paldies! Domāju, ka no zivsaimniecības komitejas šeit neviens nav ieradies. Labi, Tādā gadījumā es došu vārdu tikai diviem kolēģiem, jo patiešām mums nav daudz laika, esam jau pārsnieguši mums atvēlēto laiku. Pirmais teiksies Sīpels kundze un pēc tam Grīsbekas kundze. Liels paldies, Klod! Vispirms es eh, vēlētos pateikties eh, trīs eh, aģentūra pārstāvjiem par ļoti plašo sniegto informāciju, un mēs varam priecāties arī par uh, Uh, sinerģiju, kas pastāv starp šīm aģentūrām. Gribu atsaukties uz pašiem pirmsākumiem. Mm, šīs projekts tika uzsākts uh, ņemot vērā 2015. gadā publicētos attēlus. Un es vēlētos jums arī norādīt, ka uh, šie attēli parādījās tāpēc, ka dalībāsis un aģentūras um, nevarēja pietiekami sadarboties, kā vērst, vērsties pret šādiem cēloņiem, un tāpat arī nebija skaidrs, kā tikt galā ar šīm milzīgajām migrantu plūsmām. Vēl ar vien tas īsti nav skaidrs. Man būtu pavisam konkrēts jautājums trīs aģentūru pārstāvjiem. Ja jums ir iespēja pārzināt, kādi kuģi brauc vidusjūrā un pa kādiem ceļiem tie brauc. Kas tieši notiek, ja, piemēram, zilsēmniecības aģentūra atklāja kādu kuģi ar bēgļiem? Kādi pasākumi tiek veikti konkrēti? konkrēti? Otrais. Ja jūs konstatējat, ka šāds kuģis aizbrauc no Lībijas krastiem, uh, Kas tiek darīts, kurš tieši tiek informēts un kādi pasākumi tiek veikti? Un eh, trešais. Ņemot vērā situāciju Eiropā un to, ka Lībijas piekrastē vēl ar vien uh, ir vissarežģītākā, kādi kontrolas pasākumi tiek veikti pār šo zonu? Um, Mr. Parbett's question and your question, Birgit, indicate that um, Pabrīka kunga jautājums un arī um, Brigitas jautājums norāda uz to, ka, nu, patiešām žēl, ka mums nav tik daudz laika šīm diskusijām. Mēs uh, labprāt iedziļinātos šos, šajos jautājumos daudz dziļāk. Tagad Grīsbekas kundze un tad dosim vārdu direktoriem. Liels paldies priekšādātāji! Liels paldies arī aģentūra direktoriem, kas ieradās, lai prezentētu šo ziņojumu. Uh, Jā, ir pirmdienā nedēļas sākums, tāpēc visi nevarēja ierasties, bet es domāju, ka visi noteikti iepazīsies ar protokolu. Man pašai ļoti interesants šķita skaidrojums par pieredzes apmaiņu un par līdzekļu apvienošanu. Šķiet, ka tā ir patiešām reāla operatīva sadarbība. Um, nevar teikt, ka uz zemes, bet uz uh, jūras, uh, okeānos. Es uzskatu, ka Tā ir reāli pievienotā vērtība dalību valstīm un arī Eiropas pilsoņiem. Man ir mm, žēl, ka mm, pilsoņi, diemžēl, to pietiekami neapzinās. Viņi nezina, kā pastāv šādi Eiropas instrumenti, kurus var izmantot, lai vērstos pret jebkāda veida nelegālo tirdzniecību, um, zivsaimniecības mm, uzraudzībai un arī klāpšanas operācijām jūrā. Uh, Kā jau tika norādīts, šādas glābšanas operācijas kļūst arvien sarežģītākas un rada problēmas eh, visur pasaulē. Arī Indijas okeānā um, pastāv uh, šāda kontrole, piemēram, pie Reunionas salas krastiem. Es uh, redzēju šādas komandas, kas strādā galvenokārt vidas aizsardzības jomā un strādā arī ar zvejas kuģiem, kas uh, galvenokārt ir Eiropas un nevienmēr ievēro visus noteikumus. Tāpat arī tiek veiktas dažādas glābšanas operācijas. Tātad uh, te ir runa par Komoru un Majotas salām, uh, pasaules tūrīti, par kuru mēs ļoti maz zinām, bet kur desmitiem cilvēku um, tur katru dienu jādod bojā, mēģinot sasniegt viņu prāt Eldorado. Uh, Jūs pieminējāt eh, dažādus jautājumus eh, par eh, izglītību, piemēram, vai tā visiem ir vienāda. Jūs runājāt arī par misiju raksturu. Man ir divi pavisam mazi jautājumi. Pirmais attiecas uz budžetu. Tika uh, paredzēti 67 miljoni eiro līdz 2020. gadam, lai izveidotu šādu kopīgu piltāžas sistēmu. Uh, Mans kolēģis jau to pieminēja, un savā prezentācijā jūs arī runājāt par eh, dronu sistēmu. Vai jūsu prezentācijās šis um, kopējais dronu projekts ir iekļauts kādā plašākā projektā, vai arī tas tiek veikts paralēli? Šķiet, ka uh, Jau kopš 2017. gada jūnija tam vajadzēja darboties, kas tieši ir noticis. Tāpat nākamais, kas notiek ar pilotiem un kāda būs nākotne. Šis projekts tagad beidzas, vai būs iespējams turpināt šo ciešo sadarbību, kas ir bijusi tik laba, vai arī tiks eh, pielikts eh, šeit punkts eh, pašā projekta vidū un tālāk nekas netiks darīts. Paldies! Lielas paldies! Lielas paldies jums trīs, trī, visiem trīs vēlreiz! Liels paldies, ka ieradāties pie mums, jo jūsu sadarbība ir patiešām ļoti komplicēta un cieša. Tad, tad pirmais jautājums, kas tika uzdots un kas vienmēr tiek uzdots, ir, eh, kā klājas eh, robeža aģentūrai. Protams, ka sagaidītais bija tāds eh, ļoti uh, plašs un liels, kā tas viss tiek pārvaldīts. Jūsu jomā ir daudz uzdevumu piesārņojums, dažādas transporta funkcijas un, protams, pats uh, Eh, svarīgākais jautājums ir robežu kontrola un migrācija, par kuru runāja Sīpels kundze. Kā jūs eh, tiekat galā ar to, ka no jums sagāja tik daudz, jūs eh, saskata kā mm, robežsargus tik ļoti garai un lielai robežai? Vai jūs to apzināties un kāda ir jūsu sadarbība ar dalību valstīm? Kā veidojas šī partnerība? Došu vārdu katram no jums, lai jūs varētu komentēt to, ko jūs dzirdējāt, vai atbildēt uz dotajiem jautājumiem. Kurš vēlētos sākt pirmais? Milīkungs. Jā, varbūt eh, sāciet eh, atbildēt tādā pašā kārtībā, kā uzstājāties. Liels paldies, priekšsēdētāji, un liels paldies arī par uzdotajiem jautājumiem. Patiešām dalībvalstis un iesaistītie ļoti daudz ko gaida no šīs robežu kontrolas funkcijas. Tas ir liels izaicinājums arī dalību valstu varas iestādēm, un jo īpaši trīs aģentūru valdes locekļiem, kuriem ir jāsaprot, kā tieši mēs darbojamies. Trīs aģentūras eh, tagad ir izveidojušas um, trīs pušu um, darba sistēmu, kas uh, tiek eh, respektēta eh, visās valdēs, un šeit tiek skaidri definēts, kā tieši mēs sadarbojamies. Esam izveidojuši arī tehniskas apakšgrupas, eh, kurās darbojas dažādas aģentūras, un tās turpina mūsu sadarbību dažādās jomās. Tātad mēs vēlamies akcentēt, ka katrai aģentūrai ir Eh, cita mm, mērķa grupa, mērķa auditorija dalībvalstīs. Mēs vienkārši norādām, ka mēs sadarbojamies, lai labāk izmantotu mūsu līdzekļus. Bet eh, mūsu mērķis vienmēr ir mūsu auditorija, tad, kad mēs eh, runājam ar dalībvalsti. Tātad šādā veidā mēs nodalām mūsu darbu. And Paldies! Es īsti nezinu, kā runāt tā franciski vai angliski. E, situācija attiecībā uz operatīvo līdzekļu izmantošanu tiek risināta tā, ka mēs izveidojam īpašo īstenošanas grupu attiecībā uz vidusjūru, kur operacionālo līdzekļu izmantošanai uh, Eh, kopienas eh, mm, dalībnieki kontrolē robežas un zivsaimniecību, un šeit tiek sagatavot attiecīgi protokoli. Tas tika uzsākts 2016. gadā, kad mēs eh, sākām sadarbību pie pilotu projekta kopā ar Frontex Tritonu ietveros. Tātad te bija iesaistīta arī robeža aģentūra. Uh, Šajā procesā ir iesaistīts arī dalībvalstis, un tas ir um, ārkārtīgi efektīvs. Lielas paldies, un tagad pēdējais līgai Rīgungs. Par mm, ārkārtas glābšanas operācijām varu teikt lūko. Ja Frontex aģentūra redz, ka kuģis ar migrantiem izbrāc no Lībijas piekrastes, tad šo informāciju mēs varam nodot eh, tālāk dalībvalstīm. Taču aģentūrai kā tādai nav iespējas eh, uzsākt kontaktus ar Lībiju, tātad šo informāciju var vienkārši nodot dalībvalstīm. Tagad par eh, nākamajiem soļiem proje pilotprojektā. Protams, ka šī sadarbība bija ļoti labā. Te bija ietvērtas visas trīs aģentūras. Un, protams, kā uh, te ir jāņem vērā arī visas robežu apsārdas funkcijas. Ja runa par, ja runa par robežu pārvaldību, tad mums ir jāsaprot, ka šeit ir runa par tiesību aizsardzību jūrā. Piemēram, tad, kad mēs eh, apkarojam pārobežu noziedzību, mums ir iespēja sadarboties ar ēmsa, kā jau es norādīju. Dažkārt mēs eh, atklājām krimināls pārkāpumus, piemēram, nelegāla zveja. Šo informāciju mēs varam izmantot un varam uh, to nodot arī dalību valstu muitas iestādēm, bet ir arī divpusēja sadarbība starp Frontex un Eiropolu. Uzskatu, ka tas ir pats pirmsākums um, tam, kas varētu izveidoties kopā ar dalībvalstīm, ar eh, nacionālajām iestādēm, mēs varētu izveidot tādu kā kopīgu publisko dienestu, kur ik viens pilnībā ņemtu vērā partneru aģentūru mandātus. Vienalga, vai tās būtu Eiropas vai Nacionālās aģentūras. Mēs likt uzsvaru uz kapacitātes apvienošanu, uz informācijas apmaiņu un, jo īpaši informācijas apmaiņu reālaikā. Ja mēs vēlamies darboties efektīvi, ja mēs vēlamies sākt darbu uzreiz, kad tas ir jādara, kad ir jāiztur nelegālie tirgoņi vai jāaptur piesārņojums vai jāveic klāpšanas operācija, visur šeit ir jārīkojas nekavējoties. Tātad tas nozīmē starp savienojamību, informācijas apmaiņu, kapacitātes apkopošanu. Tas ir izšķiroši. Un es ceru, ka šis pilotprojekts ļaus mums definēt tādus kā kopējos standārtus, standārtā procedūras un arī tehniskos standārtus. Tuvākā mēneša laikā mēs tiksimies ar nacionālajām iestādēm. Uh, Mēs tiksimies Eiropas robeža apsārdzes fórumā un iespējams, ka mēs organizēsim arī reģionālus kontaktus. Mēs jau esam uzsākuši šādu sadarbību dažādos līmeņos, un šeit sadarbība varēs izvērsties daudz konkrētāk. Es vēlētos vēlreiz pateikties parlamenta deputātiem par uh, viņu uzmanību un par uzticēšanos, kas tiek pausta šīm trīs aģentūrām. Lielas paldies arī komisijai par sniegto atbalstu, paldies eh, dalību valstīm par sadarbību, jo īpaši liels paldies Marko un Paskālam un paldies arī visiem mūsu darbiniekiem. Thank you very much. Lielas paldies! Mums tiešām biežāk vajadzētu šādā formātā tikties. Paldies jums visiem, paldies visiem trim izpildu direktoriem. Es domāju, ka mums ir ļoti interesanti redzēt un izprast šo sadarbību. Jums bija ļoti skaidrs prezentācijas, lai Čerīkungs pastāstīja mums arī par tālākajiem soliem. Tālāk jūs runājāt par uzraudzību, tad mums bija šeit dažādi referenti, kas darbojas ar dažādiem failiem. Paldies transportkomitejas priekšsēdētājai par ieguldījumu šajā sarunā. Un es ļoti ceru, ka arī turpmāk mēs varēsim turpināt šādu mm, mm, viedokļu apmaiņu ar trim direktoriem. Un paldies kolēģiem par to, ka piedalījāties šajā debatē. Colleagues, we now need to move uh, quickly. Kolēģi, tagad mums ļoti ātri jāpāriet pie nākamā punkta par readmisijas nolīgumiem. Okay. If I could just ask colleagues to come to the front on, for the next item. Paldies, un ķeramies pie nākamā punkta.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 Okay, colleagues, if we're ready, um, we are um, running over time a bit, so... Kolēģi, mēs esam daudz iekavējuši laiku un ķeramies pie nākamā punkta mūsu darba kārtībā. Kolēģi, e, tagad mēs runāsim un regulāri to darīsim e, iz, e, par readmisijas līgumu vai atpakaļ uzņemšanas līgumiem. Saimons Morģo ir atkal ieradies pie mums, un es tikai dažos vārdos gribēju jums atgādināt kopie kont, um, kontekstu. 7. septembrī Saimons Morģo jau bija Lībe komitejā, atcerieties, mums bija viedokļa apmaiņa, kur mēs runājam par atpakaļuzņemšanas nolīgumu īstenošanu un um, slēgšanu. Atcerieties, ka es pirms dažām nedēļām uzrakstīju vēstuli komisāram uh, kur es paudu savus bažas par atsevišķiem instrumentiem, kas nav vēl ņēmuši likumdošanas formātu. Un šajā vēstulē es arī atsaucos uz komisijas paziņojumu par Eiropas migrācijas darba kārtības īstenošanu, kur ir teikts, ka paralēli formālām sarunām, ko turpinās Eiropas Savienība, cenšoties um, noslēgt neformāls nolīgums, uh, turpinās arī standartās operatīvās procedūras. Es gribēju atgādināt komisāram par to faktu, ka šāda neformāla kārtība ar trešajām pusēm readmisijas jomā ir kaut kas tāds, kas tiešām mūs uztrauc, jo īpaši 218. panta gaismā. Un mēs um, arī esam uztraukšies par um, ēs politiku renacionalizāciju Šādā sakarā es paudu mūsu bažas ļoti skaidri. Un Saimons pēdējā sanāksmē mēs jau mm, izrunājam dažus jautājumus, kas interesē ļoti kolēģis, un tāpēc esmu ļoti priecīgs, ka atkal viņš ir ieradies pie mums, un viņš ir gatavs sniegt jaunāko informāciju. E, šī ir publiska sanāksme. E, to es gribēju jums atgādināt. Un tagad es došu jums vārdu Saimonu. Priekšsētā godējumie deputāti. Jā, es gribēju teikt, ka šis joprojām ir uh, lielākais izaicinājums uh, atgriezt atpakaļ cilvēks, kuram nav tiesības uzturēt Eiropas Savienībā. Uh, Es varbūt eh, priekšsēdētāji gribētu sākt eh, arī sveicot Tunisijas un Marokas eh, parlamentu pārstāvis. Šo, šo valstu parlamentu cieši sadarbībā ar mums strādā pie migrācijas jautājumiem. Un es gribēju tiešām pasvītrot, cik svarīgi ir pasvītrot eh, to, ka Eiropai ir jāturpina eh, cīnīties um, par to, lai šī telpa tiek saglabāta kā aizsardzības telpa. Un eh, tāpēc es gribēju arī sveikt mūsu viesus, kas sadarbojas ar mums un runāt arī par mūsu stratēģiju. Atgriešanu, readmisiju, tas nav vienīgais mērķis. Mūsu galvenais mērķis ir stabils ietvers. Ir nepieciešams Uh, atrast īsto līdzsvaru, uh, lai mēs varētu uh, teikt, ka mēs esam gatavi saglabāt tādu aizsardzības gaisotni tiem, kam šī aizsardzība ir nepieciešama. Un, lai tiktu galā ar šo uzdevumu, lai darītu to humāni un efektīvi, ir svarīgi mm, ņemt tādu holistisku pieeju. Uh, Un tāpēc mēs kopumā ar jums esam runājuši par patvērumu sistēmas reformu, par mm, ceļu mm, sakārtošanu, kā cilvēki, esot iekšā un ārējā savienībā, varētu virzīt legāli savu darbību. Jūs dzirdējāt arī Fabris mm, prezentāciju par to, kā notiek sadarbība ar, ar citām valstīm, kā tiek apkarota visa nelegālā darbība, apkarot kontrabandu. Un um, gribēju jums runāt arī par rezultātiem. Varbūt uh, jūs jau to redzējāt arī pagājušajā nedēļā, kad mēs runājām par par mūsu sadarbību, ieskaitot ar jūras organizāciju un uh, IMSCR. Um, pagājušajā nedēļā aktualizējās arī jautājums ar Lībiju Jā, Lībijas ģimenes ir saņēmušas palīdzību, un 14 tūkstoši ir saņēmuši atbalstu no mūsu saistītajām organizācijām. Tas ir liels skaits, un kas vēl svarīgāk ir. Mēs esam redzējuši, ka 15 tūkstoši migrantu, ieskaitot 10 tūkstoši no Lībijas, eh, arī piedalījās Um, atbalstītā brīvprātīgā atgriešanas procedūrā um, mēs uh, redzējām, kā cilvēki tiek atgriezt atpakaļ uz Lībiju, un tie bija tādi um, pirmie piemēri. Mēs sākam ar ārkārtas pasākumiem ar Lībiju, Tunīsiju, bet tagad mēs jau cenšamies runāt par brīvprātīgo pārvietošanu atpakaļ uz mājas valsti Um, divi miljardi eiro ir piešķirti um, Eiropas Savienības programmai, kur mērķis ir attīstīt ekonomisko attīstību, stabilitāti, izturēšanas spēju. Um, izcelsmes valstīs ir arī privātās investīcijas, kas ir pieejams. Mēs bija lielisks progress arī pārvismitināšanā, iekšējā pārvietošana arī labi darbojas. Mums ir ļoti skaidra vēlēšanās no dalību valstīm, kas parādās nodrošināt legālu cilvēku pārvirzīšanu. Uh, Uh, uz attiecīgām valstīm. Es uh, to saku tāpēc, uh, ka gribu pasvītrot, ka mm, komisijas mērķis nav pārveidot Eiropu par cietoksni. Ar visiem mūsu pasākumiem mēs cenšamies mm, darīt tā, lai Eiropa joprojām būtu droši patvērumu vieta tiem, kam ir nepieciešama šāda aizsardzība. Bet mums ir jāturpina un jāstrādā un jācenšas dot mm, atbalstu tiem, kam tas ir nepieciešams. Un, uh, Un vēl runājot par individuālo izvērtēšanas procesu, noteikti ir nepieciešams ievērot cilvēktiesības. Tiem, kam nav tiesības uzturēties, tiem ir jādodas atpakaļ. Un tagad es gribu atgriezties pie galvenās idejas manā prezentācijā, kāda ir galvenie izaicinājumi. Jo projām šī problēma ir ļoti akūta, un to mēs nevaram noliekt. At, atskatoties uh, uz cifriem, tikai 36% no ne, nelegāliem migrantiem pēc visām procedūrām tiek faktiski arī atgriezti uz savām valstīm. Un, uh, Es šeit negribu runāt par nacionālām sistēmām. Es gan redzu priekšredē, ka jūs esat redzējuši debatu par šiem jautājumiem tieši nākamnedēļ. Komisija atbalsta dalībvalstis, lai dalībvalstīs nebūtu nekāda šķēršļa, kas ļautu realizēt šādu efektīvu atgriešanu uz izcelsmes valsti. Brīvprātīga atgriešana joprojām ir komisijas un Eiropas Savienības uh, Um, visprivileģētākais risinājums. Mums ir gatavība dot arī finansiālu atbalstu, mēs esam gatavi stimulēt brīvprātīgu atgriešanu Mums ir mm, vairāk gadījumi, kad mēs esam šādu procedūru atbalstījuši arī tiešā veidā no mūsu finansēm. Runājot par statistiku no dalībvalstīm, jūs esat saņēmuši šo cipars jau pirms šīs sanāksmes, šie ir tādi plaši dati par atpakaļ atgriešanu, un es ļoti ceru, ka līdz ar to esmu apmierinājis arī jūsu lūgumu, ko izteicāt pagājušajā reizē. Es teicu, ka jums ir neviešama kā tālāk informācija vai informācija par kādu citu procedūru vai kārtību. Mēs esam gatavi tādu informāciju sniegt. Un tas, eh, šī informācija liecina, ka uh, brīvprātīga atgriešana ir palielinājusies 46 tūkstoši 2016. gadā, kas ir neliels pieaugums pret iepriekšējo gadu. Bet um, kāpēc brīvprātīgā procedūra ir palielinājusies? Tāpēc, ka um, šī piespiedu atgriešanas procedūra arī ir parādījusies kā iespēja, un uh, redzot šādu iespēju, brīvprātīgā ideja šķiet vairāk pievilcīga. Um, bet, uh, tātad brīvprātīga bez perspektīvas tikt piesvietkārtā izraidītam. Un būtu godīgi teikt, ka mūsu dalība valstis ļoti bieži joprojām redz, ka ir nepietiek panākama sadarbība no izcelsmes valstu kompetentiem iestādēm nu, piemērs. Eh, ja eh, atpakaļgriešanai personai nav derīgas pāses, eh, protams, mūsu dalībvalstīm ir jāgriežas pieteicīgās valsts konsulāti, lai tiktu ārkārtas dokuments izdots. Dažkārt tālspiedrība nav skaidra, tāpēc ir nepieciešama intervija, un šiem soļiem mums ir nepieciešama sadarbība ar mūsu partnervalstīm, un ļoti bieži ir grūti šādu sadarbību realizēt. Atsevišķi konsulāti vienkārši nevēlas identificēt pret eh, savus valsts, valsts piedarīgos, ja viņi jūt, ka ir iespējama arī piespiedu atgriešana. Um, es domāju, ka tas eh, norāda ne tikai uz to, ka netiek ievērota mm, dalībvalsts tiesība norma, kas, ko drīkst šī dalībvalsts uzņemt un paturēt. Um, bet eh, šeit ir jautājums ar starptautiskām tiesību normām, kas ir saistīts, jo dažkārt mūsu partneru valstis nevēlas pildīt starptautisko normu jo readmisija tomēr tā ir tāda lieta, kas ir starptautisko tiesību aspekts. Arī subsahāras partneru valstīm ir jāievēro šī specifiskā sadarbības norma, kas izriet no Eiropas Savienības un citas valsts līgumiem, piemēram, 30. pantā Kotonu līguma. Tiek dota ļoti stingra juridiska bāze. Ļoti bieži šis te um, atpakaļuzņemšanas līgums ir neatņem sastāvdaļa no jebkura līguma ar AKK valsti. Bet eh, kā ir ar praktisko pusi? Es to gribu pasvītrot, jo tas eh, daļēji skaidro, kāpēc tik bieži mums ir nepieciešams eh, izmantot šo nesaistošo atpakaļ uzņemšanu, bet nepatiesībā ir jau kaut no līguma 13. pantā ir rakstīta šī norma. Un mm, mēs izmantojam tāds operatīvās procedūras, eh, kas eh, vada šo pašu savas valsts valstsviedrīgu atpakaļ uzņemšanas procedūru. Un, kā jau es teicu, ja kādam no jums gribas saņemt vairāk informāciju par eh, to, kā, nu, kā tiek realizētas šīs dažādās procedūras operatīvās, esmu gatavs par diskutēt jebkurā laikā. Un vēl komisijas. Uh, uh, priekšlikums ir specifiski, specifiskos readmisijas līgums izmantot, eh, lai šīs juridiski saistošās normas īstenotu. Tomēr nevienmēr tas tā notiek atsevišķās eh, partnervalstīs, ņemot vērā politisko klīmatu attiecīgajā valstī. Un, ja mēs redzam, ka trešā valsts vilcinās noslēgt atpakaļ uzņemšanas līgumu, tad eh, no mūsu puses jāuzrāda elastība un konstruktīvisms un jāfokusēs uz to, cik iespējams ir šis rezultāts. Eh, tāpat laikā noteikti jārespektē pilnā mērā gan starptautiskās, gan Eiropas tiesības, kā arī atsevišķā individu tiesības. Un te mums ir arī daži rezultāti šogad. Es gribēju varbūt precīzāk eh, runāt par eh, progresu eh, pa valstī. Mums ir valsts, kur mums noslēgti administratīvie līgumi, un, un tad ir arī formāli arī admisijas līgumi. Es sākšu ar divām valstīm, ko jūs norādījāt arī šodienas prezentācijas nosaukuma. Mali un Afganistāna. Ar Mālī tātad sākšu. Uh, Ehm, tas ir tāds eh, ļoti sensitīvs jautājums um, un, un Mālī ir decembrī 2016. gadā atteicās parakstīt operatīvo procedūru. Līdz ar to netika arī formāli parakstīts šis dokuments, un Viņi sekoja arī Twitter informāciju no Eiropas Savienības. Viņi pasvītro, ka formāli līgums nav noslēgts par atpakaļ uzņemšanu bet es gribētu pasvītrot to, ka Mali iestādes tomēr sastrādājas ar mums ļoti labi, atbalsta šo brīvprātīgo uh, atgriešanu pilsoņiem, kas atrodas uh, Lībijā un uh, Nigērā, bet progress nav panākts, kas ļautu efektīvi atgriezt valsts valstsviedrījos kopš iepriekšējā datuma. Tātad šobrīd ar Malī nav readmisijas līguma par Afganistānu Šeit eh, Eiropas Savienības eh, Afganistānas eh, kopējā ceļu uz priekšu. Dokumenta īstenošana mm, norit mm, apmierinoši. Dokuments stājies spēkā 16. Mm, gada oktobrī. Ir 19 čarteri lidojumi, kurš tā laika bijuši. Tur diezgan neliels skaits cilvēku, 287 cilvēki tika atgriezti atpakaļ. Uh, Es gribētu pateikt, ka kopumā dalība valsts ir diezgan apmierināts ar sadarbību ar afgāņu iestādēm, diezgan laba platforma šeit sadarbībai ir rasta. Un šī perspektīva par piespiedu atgriešanu noteiktos gadījumus ir arī viens no tādiem faktoriem, kāpēc 15. gadā bija atgriezt 1500 un 8325 2016. gadā. Tātad mēs redzam, kā ir mm, pieaudzis atgriezto. Un arī neregulārie migranti ir skatli samazinājuši. Kritums ir no 54 tūkstošiem 16. gadā uz 4 tūkstošiem šogad no janvāra. Eh, tas ir diezgan krass samazinājums. Tālāk Bangladeša. Bangladešas eh, Nu, valstspiedrīgie tiešām ir neāpriks saraksta augšgalā. 9000 kopš 17. gada sākuma ir ieradušies Eiropas Savienībā septembrī. Mēs no komisijas puses vienojamies ar Bangladešu, vienojamies par standarto operatīvo procedūru, kas ļauj identificēt un atgriezt atpakaļ pilsoņus un nepatrotos cilvēkus, kuriem nav pamata lūgt patvērumu Un es ziņošu par to, kādas darbojas nākamā gada sākumā. Par Gīneju līdzīgs progress. Tur ir 12 miljoni iedzīvotāju šai valstī un pēdējo mm, divu gadu laikā eh, pa savu ceļu viņi saraksta augšgalā. Un atgriešanas likme ir tikai 5% bijusi, bet jūlijā mēs e, panācām vienošanos par labo praksi, lai efektīvāk veiktu atgriešanas operāciju. Un tagad saskaņā šo kārtību notiek e, pirmā cilvēka atpakaļ atgriešana un atkal par to detalizētāk ziņošu nākamā gada sākumā. Etiopija Te sadarbība ar identitācijas jomā ar Etiopijas iestādēm ir ļoti sarežģīta. Etiopija atsakās pieņemt atpakaļ savus pilsoņus, ja vien viņi brīvprātīgi to nedara. Mēs pēdējo mēnešu laikā vedam sarunas un tagad domājam par eh, labās prakses dokumentu, un tas ļauj cerēt uz kādu progresu ar Etiopiju. Tālāk vēl nākamās Āfrikas valsts Ziloņkalu krasts, eh, tā ir trešā skaitliski valsts, kas dod mums nelegālos migrantus, un atgriešanas eh, līmenis ir zems, tikai 5%, pagaidām neesam saņēmuši nekādu atgrieznisko. Uh, atbildi no viņu puses, ko viņi domā darīt, lai šī atgriešana noritētu labāk. Līdzīgi ar Ganu arī mēs plānojam tuvāku sadarbību ar Ganu, pētam to, kad cilvēks skaits pieaug pēdējo gadu laikā. Mēs arī meklējam šīs praktiskos risinājumus, respektējot partners un atkal gaidām atbildi no Ganas uz mūsu iniciatīvām. Uh, Pēc demokrātiskām pārmaiņām Gambija, arī mēs vedam sarunas ar Gambiju, meklējam līdzīgus praktiskos risinājumus. Arī AKK valsts e, līdzīgā situācija 13. pāns kaut no līgumā sniedz mums tiesisko pamatu, un ļoti ātri es gribētu pieskarties tām jomām, kur mums ir formāli atpakaļ uzņemšanas līgumi un, un aktualizēšu informāciju šajā ziņā. Mēs 7. septembrī tikāmies. Ja Vispirms Pakistāna septembrī. Mums bija kopēja atgriešanas komitejas sēde tieši ar Pakistānu. Mums bija laba diskusija ar iekšlietu ministru. Runājām par to, ka ir nepieciešams uh, sasniegt progresu, ka Grieķijā joprojām ir daudz Pakistānas pilsoņu. Es mm, saskatīju labo gribu Pakistāns pusē, un mēs runājam par to, kā uzlabot elektronisko mm, platformu, e, kā mēs, un to mēs runājam ar iekšļietu ministru, kā, kā varētu mēs šo pieteikumu analīzi pātrināt, un šim projektam testēšana notiek šobrīd e, Austrum partnerības valsts, Baltkānu valstis, runāšot īsi. Mums ir ļoti augsta atgriešanas likme, 48% uz Ukrainu tiek atgriezti, un Rietumu Balkānu valstīs dažkārt mēs atgriežam atpakaļ atpakaļ par 100%. Tas nozīmē, ka mēs tikai atgriežam esošos, ne, um, bet arī no iepriekšējiem gadiem. Uh, tas pats ar, um, ar bijušo Dienvidslāvijas republiku Maķedoniju Un redzam arī labu progresu ar Moldovu. Īsumā par Tunisiju. Tiešām tas būtu ļoti aktuāli, jo mums ir arī kolēģi no Tunisijas šeit. Tunisijas jautājums ir ļoti svarīgs. Oktobrī no Tunisijas Itālijā ir ieradušies ap, apmēram 2000 pilsoņi. Tas ir apmēram 50% no visiem tiem, kas ir ieradušies oktobra mēnesī Itālijā. Mums ir jauna saruna kārta ar Tunisiju, tā ir ieplānota 28. novembrī. Eh, tur mēs runāsim par vīzrežīmu atvieglošanas eh, līgumu, kā arī eh, Eiropas Savienības Tunisijas atpakaļņemšanas līgumu. Es varu informēt par to vēlāk. Tālāk mums notiek ar Nigēriju sarunas, sākās 16. gada oktobrī, bet nav pavirzījušās uz priekšu. Es labprāt runātu par vēl par citām valstīm, un, bet jūs lūdzētu, lai es runāju īsāk Es esmu izsūtījis arī materiālu, un pašās beigās teikšu tā, ka darbs nav viegls, izaicinājumi joprojām ir un saistība ar trešajām valstīm, interesu uzturēšana ir ļoti svarīga, ir svarīgi, lai būtu formāli līgumi un sadarbība un partnerība vienmēr ir mūsu pieeja, bet Eiropas Savienības pusē mums ir jāturpina domāt par to, kā mēs varētu mobilizēt, īpaši pielāgot stimulus, lai stimulētu mūsu partneri strādāt kopā ar mums. Un mums jāpaturprātā, ka mums ir jāņem vērā arī partneru valstu um, delikātos jautājumus, jo arī viņiem ir izaicinājumi, piemēram, kapacitātes trūkums. No mūsu puses ir nepieciešams varbūt visaptverošāk risināt migrāciju jautājumu. Un vēlreiz gribētu apliecināt, ka ja jums kādreiz rodas kādi jautājumi vai kādas neskaidrības par vienu otru valstu un sarunām ar to, es, piemēram, esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem dodot tādas lielākas detaļas. Un mēs varam runāt arī in-kamerā, ja tas ir nepieciešams. Eh, Liels paldies! Es vēlos sveikt Tunisijas un Marokas parlamenta deputātus, kas ir mūsu viesi šodien, un lūkšu dažus kolēģus uh, atbilstošā brīdī uzstāties, tad, kad Lībe komitejas locekļi būs uzstājušies, bet tiešām sirsnīgi jūs sveicu, sveicu jūs visu šeit īpaši parlamentu Āfrikas nedēļas kontekstā. Kolēģi, kas vēlas izteikties, lūdzu piesakieties tagad, lai izteiktos par šo ļoti svarīgo jautājumu. Tātad viss ir pieteikušies. Holmais kundze, Kjāngi Interfelds kundze. Sargentini, um, Mrs. Bjork, and Ms, Mrs. Grappini, and Mr. Lenars. Okay, that's it. Labi. Marija Kristīna, vai vēlaties izteikties par šo jautājumu? Jūs droši zināt, pavisam droši, ja? Nu, labi. Vēlos arī, lai tiktu iespēja dot atbildēs jautājumiem ar jūkungam. Jau Kas paldies priekšēdētāji. Vispirms es eh, vēlētos pateikties par eh, ļoti eh, detalizēto ieskatu šajā situācijā un paldies arī par uzskaitījumu ar valstīm, ar kurām nav noslēgti nekādi oficiāli nolīkumi. Tātad 34 tūkstoši um, atpakaļ nosūtīšanas skatījumu ir iedrošinoši. Un tāpat arī mēs noteikti zinām, ka um, šāda atpakaļ nosūtīšanas uh, politika ir ļoti noderīga. Es uh, vēlreiz gribētu jūs aicināt paskaidrot šos vārdus, ka uh, pateicoties uh, atpakaļ nosūtīšanai, kas tiek veikta, arī brīvprātīgā atgriešanās uh, tagad notiek arvien biežāk Un uh, kādi tad ir šie pavadošie pasākumi, kurus jūs pieminējāt? Es, protams, gribētu runāt arī par problēmām, kas saistās ar atpakaļ nosūtīšanu. Te ir runa par personām, kas ir ieceļojušas nelegāli un a, uh, kurām ir a, uh, jātiek nosūtītām atpakaļ. Bieži vien te ir runa par um, bijušajiem cilvēku tirkoņiem, kas vēl ar vienu um, darbojas uh, šajās vietās, un līdz ar to šie cilvēki var nokļūt šajās nozīdzīgajās struktūrās. No vienas puses šiem cilvēkiem vajadzētu atgriezties savā dzimtenē, bet tie to nevēlas darīt, un viņi līdz ar to var sākt izmantot uh, dažādas noziedzīgās struktūras. Un uh, Eh, šīs noziedzīgās struktūras savukārt ir ieinteresētas, jo tās var šās personas eh, izmantot eh, dažādu darbību veikšanai. Tātad kā varētu nodrošināt, lai šīs personas nekur nepazūd un netiek izmantotas kriminālu pārkāpumu veikšanai? Lielas paldies! Lūdzu, ievērojiet divas minūtes. Kiengie kundze, lūdzu. Grazie, uh, eh, Klauda. Eh, Paldies, Klauda. Iesākumā vēlos sacīt, ka es nepiekrītu tai domai, ka mērķis ataino līdzekļus, īpaši ņemot vērā to, ka tas ir saistīts ar Eiropas parlamentu pilnvarām. Atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem ir jāiet cauri starp institūciju uh, procedūrai, un sadarbība ar trešām valstīm nedrīkst izslēgt no procedūras parlamenta. Es domāju, ka mūsu darbs ir ļoti svarīgs pieņemot šo pieeju, taču paldies, ka esat pieejams mums un piekritāt ar mums satikties un arī augstvērtēm jūs sniegto informāciju, taču nevaru to pārvērst par parasto modus operandi, jo tas vienkārši palielina dalībvalstu neobjektīvās pilnvars, īpaši tajā brīdī, kad mums ir vairī, vairāk vajadzīgs Eiropas un solidaritātes. Cilvēktiesība aizstāvji un tie, kas, eh, kam nepieciešama aizsardzība, nevar tikt eh, skatīti vienpusēji. Mēs nevaram uzskatīt iepriekšējās vēlēšanas par spēkā neēsošām Um, ja tās nav uh, tā vārds. Nav nekas panāks ar uh, Jordāniju un citiem valstīm. Kāda, kā komisija skaidro šo uh, strupceļu? Un tad ir jautājums par Afganistānu. Vai Eiropas komisija ir apmierināta ar pašreizējo situāciju? Un tad kādas ir garantijas eh, šiem cilvēkiem tad, kad eh, viņa atgriešana viņa valstī ir notikusi? Vai šī atgriešana atbilst Eiropas un starptautiskajām tiesībām, vai tiek pārbaudīts, eh, kad ir šāda piespieda atgriešana notikums, vai ir kādas garantijas šiem individiem, vai viņi tiek iekļauti atpakaļ iekļaušanas programmā, kad viņi atgriež savā valstī? Paldies! Paldies, Esi! Infelds kundze, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Protams, viss izklausās lieliski un loģiski, ja cilvēki, kuru pieteikums tiek noraidīts, ir spiest atgriezties savā izcelsmes valstī. Tas ir tā kā loģiski, mēs visi tam piekristu. Taču es uzskatu, ka īstenā situācija ir nedaudz sarežģītāka. Es gribētu zināt, kā Cecilija Gjenge, es arī vēlos sacīt, jūs teicat, ka gandrīz nav iespējams noslēgt atbilstoši atpakaļ uzņemšanas nolīgumus ar šīm valstīm. Kāpēc tas ir sarežģīti? Es saprotu, kāpēc šīs valsts to nevēlas, taču es varētu sacīt, ka mēs kā ekonomiska vāra varētu arī ietekmēt viņus. Jūs sakāt, ka viss notiek labi, cilvēki ir gandarīti, par prieku atgriežas savās valstīs bet ir un esot atpakaļ uzņemšanas programmas. Bet kāds praksē iztaka, izskatās? Piemēram, ģimene atgriežas Afganistānē. Un viņiem ir bērni, kas vairums savu dzīves ir pavadījuši kādā Eiropas Savienības dalībvalstī, piemēram, Nīderlandē vai kādā citā. Meitenes ir uzauguši šeit un tiek nosūtīts atpakaļ Afganistānā. Kāda veida dzīve viņus tur sagaida? Vai komisija to pārbauda? Tad es arī taisos piekrist Cecilijai Gņangie. Mums ir juridiski instrumenti un tā ir tāda parastāka tendence ne tikai šajā jomā, jo īpaši padome un arī komisija to veicina, proti mēs mēģinam rast veidus ārpus nolīgumiem, ārpus juridiskiem instrumentiem. Mēs esam veidojuši juridiski instrumentu apkaru uzņemšanas nolīgumus zināmu apsvērumu dēļ. Tas ir pamatot, jo tur ir paredzēts zināms garantijas. Tagad Kā jūs nodrošināsiet šīs garantijas jūsu tam, ko tajā kontekstā, ko jūs deviet par juridiski nesaistošajos kontekstos? Kāda veida garantijas tad tur ir, ka cilvēktiesības ievērotas? Es zinu, ka cilvēktiesības nav gluži modē mūsdienās, bet tas esmu vecmodīga, un es domāju, tās ir svarīgas. Tātad, kāda veida garantijas mūsu rīcībā ir? Un noslēgumā, ko komisija ir paredzējusi darīt, lai panāktu atbilstošs juridiskus instruments, atbilstošs juridiskas vienošanās, jo es par to ārkārtīgi maz dzirdēju. Paldies, Mārim Bjork, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es varētu atkārtot to, kas te jau izskanēja, taču lūkšu jūs vairāk pastāstīt par patvaram politika. Mums ir jāver mūsu standarti. Manā skatījumā ir man, mazliet uh, izraisa bāžas. Tas, ko mēs dzirdām, ka situācija Eiropā kļūst arvien nehumānāk, kad, kad cilvēki tiek, eh, viņiem netiek ļauts turpināt viņu ceļu, ka viņi tiek uz, eh, uzskatīti par noziedzniekiem, iesprostoti, aizsūti atpakaļ Nigēriju, Lībiju un tā tālāk. Varbūt ne visiem ir šāds vispār, šāds vispārējais ieskats. Runājot par atpakaļ atgriešanas politiku, jūs teicāt, mums ir vajadzīga humāna un efektīva atgriešanas politika. Es domāju, ka mēs virzamies uz visnecilvēciskāku, uh, neefektīvu un nehumānu sistēmu. Pieminēšu Zviedrijas, piemēram, manu valsts. Dažas, daži jauni cilvēki, jaunieši. Uh, Uh, vai jauni pieaugušie tiek nosūtīti uz valsti, pat ne uz savu dzīvesvietu, uz valsts, uz Afganistānu, kur viņi savu mūžu nav bijuši, un daudz no viņiem tiek uh, mobilizēti. Uh, mums ir jārūpējas, lai šāda veida darbība nenotika. Mums jāpieliek punkts šādai atgriešanai. Ko jūs varat palīdzēt Zviedrijas valdībai, lai pielikt punktu šādai atgriešanas praksei? jo, šā, jo ja šāda darbība netiek uh, juridiski pārbaudīta, tad mums kā parlamentam arī nekas te nav sakams. Tad vai jūs reāli izvērtējat juridisko situāciju? Kā var normāli apstādināt šo atpakaļ nosūtīšanu? Vai tā kā jūs raugāties uh, uz mans kolēģis sacīto, vai parūpēties par bērnu tiesībām vai par cilvēku tiesībām? Jo, manuprāt, šī situācija nav normāla. Kā ir ar noteikumiem? Uh, ka cilvēki netiek nosūtīti atpakaļ uz to valsts, kuras viņi savu mūžu kājņā spēruši. Es domāju, ka ir problēma ar šādu vienošanos pārbaudi, un tad eh, mums, eh, un ka neviens par viņiem nav atbildīgs, un ja neviens nav atbildīgs, tad viņi tiek ne, ļaunprātīgi izmantot, un tad tur nekas ar eh, humanismu nav saistīts. Paldies, Sargentīnī kundze, paldies priekšsēdētē. Iesākumā vēlos piedāvāt lūgt jūs sniegt mums detalizētāku informāciju. Es domāju, šis ir jautājums un atbildos to ir bijusi vēstule, kur mēs kaut ko jaucam attīstības sadarbību oficiālos, oficiāls vienošanās par atgriešanu un neoficiālās vienošanās. Jā, jūs vai jūsu uh, sekretārs nosūta mums vēstuli, kur minēts, ka 14,9 miljoni eiro tiek uh, Uh, veltīti darba vietu izveidēji uh, jauniešiem nometnēs, tad, tad tas nav pareizi. Mēs neesam atbildīgi par šo jomu. Ir grūtāk, arvien grūtāk iztenot pārbaudes, jo ir daudz visādu formālo struktūru. Atrodiet veidu, lai mēs varētu reāli sadarboties ar jums īstenojot šo kontroli. Varbūt jūs varat īsāk par to pastāstīt ar neformālēm, neoficiālām struktūram mēs nevaram veikt. Uh, pārbaudes, jo neoficiāli vienošanās neļauj oficiāli veikt monitoringu, kas notiek ar šiem cilvēkiem. Jūs nevarat oficiāli veikt novērošanu uz neoficiālas vienošanās pamata. Un, un mm, arī nekādi demokrātiskas pārbaudes uh, nosacījumi netiek izvirzīti. Un, kā būtu, ja būtu valstu pārstāvji jāskaidro, kas notiek ar no viņu valsts atpakaļ nosūtītiem cilvēkiem. Kad jūs mums rakstāt, ka arvien vairāk valstis nevēlas iesaistīties sarunās par oficiāliem atpakaļ nosūtīšanas nolīgumiem, tad, es domāju, būtu vērtīgi, un tas arī būtu mūsu pilnvar ietvers, ja jūs pastāstītu, kāda ir argumentācija katrai valstī, jo vēlāk vēstulē trešajā lapsputē jūs rakstāt komisija piedāvājas labās prakses. Ziloņkānu krastam Ganai un Gambijai, bet tāda es nevaru saprast, uz kāda pamata mēs neveicam, of, neīstenojam oficiāli atpakaļ uzņemšanas nolīgumu, un kad tiek pieņemts lēmums spērt tālāku soli, izvēloties neformālu ceļu. Es domāju, no mūsu viedokļu, man ir pienākums saprast, kādi ir, kas tur notiek un uzdot jautājumus. Bet e, mēs pat nevaram sākt par kaut ko jautāt, jo te nav sīkāk detaļa. Kad jūs skaitāt, e, uzrādāt skaitļus, tad e, man tas, man tas ir prieks, bet šis pielikums trešo valstu pilsoņu atgriešanu no Eiropas Savienības Um, iespējams, ka es kaut ko nesaprotu. Tur nav Afganistāns, Pakistāns, Maroks, Nīģērijas, Nigers un uh, Ciloņa kalna krasta vēstulē ir dati par tiem, taču lūdzu uzskaitiet man to skaidrā veidā. Un ja valsts saskars ar lielu politisko spiedienu grūtībām, tad lūdzu uzrakstiet, nesakiet, ka lielākā problēma ir ar Mauritāniju, Indonēziju, kad mēs zinām, ka tā nebūtu nav. Nu, es vienkārši Eh, izvēlos vienu valsts, man ļoti, ļoti garš saraksts. Vēl pāris jautājumu es zinu, kad laika vairs nav daudz. Etiopija. Es sapratu no avota. Es atvainojos, Judīt, jūs jau pārsniedzāt savu laiku. Priekšstādātāji divi nelieli jautājumi, lūdzu. Mums ir tiesības iegūt informāciju. Jāsaka, priekšsēdētājs, bet eh, visiem bija divas minūtes, jūs jau četras izmantojat. Nu, labi, labi, ātri. Paldies, priekšsēdētāji. Etiopija. Es sapratu no kādā vota, kas sarunās ar Etiopiju. Eiropa pieprast, lai Etiopija uzņem 56 cilvēkus pirms noturam tālāk sarunas par attīstības sadarbību tā teica mans avots, taču es tam uzticos. Man tas šķiet interesanti, varbūt jūs varētu par to sīkāk pastāstīt. Nu labi, tad lai, lai ar to tad arī būtu. Paldies. Jūs arī esat nedaudz atbildīgi par šīs tabulas tālāku uh, izplatīšanu, jo tur bija lielāka tā lapa un uh, ne viss atainojās jūsu dokumentā. Krapīnī kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšstādātāji, es izteikšot īsi, lai kompensētu mans kolēģis izmantoto laiku. Es esmu priecīgi, ka jūs organizējat šo sanāksmu un esmu priecīgi saņemt informāciju. Divi pavisam īsi jautājums. Jūs nosūtījuši dokumentos, jūs apgalvojat, ka Nigērija ar vienu ir lielākā izcelsmes valsts neregulāriem migrantiem, un tur ir uzskaitīti arī skaitļi. Liels paldies! Un jūs arī sakāt, ka Nigērija ir viena no tām valstīm, kur visvairāk ir cilvēku tirzniecības upuri, īpaši meitenes un sievietes. Mans jautājums ir tāds, vai jūs domājat par papildu pasaukumiem, lai apkarotu šos cilvēku tirzniecības tīklus, jo beig beigās mums ir jāpiedāvā risinājumi, jāatrod risinājumi. Mums ir jādara kaut kas vairāk, ne tikai uh, jā, jās, jāatrod fakti. Es saprotu, ka ir cilvēku tirzniecība, tīkli, mē, mums vienkārši darīšana te ir sekam. Vai jūs esat kādreiz domājis par problēmas risināšanu? Tā ir valsts, no kurienes tās nā, tā nāk. Paldies. Yes, thank you. Um... Paldies, saka nākušais runātājs. Paldies jums un paldies par jūsu prezentāciju. Es pilnīgi piekrītam, ka Atpakaļ atgriešana ar, ar vienu ir vājākais ķēdes posms mūsu patvaram politikā. Es esmu priecīgs, ka ir panāks progress, kaut arī vēl daudz, kas ir darams. Vēlreiz, ka paldies, ka atgādināt mums, ka atpakaļ uzņemšana treš, attiecībā par trešo valstu nelegāliem migrantiem ir uh, mūsu divpusējās attiecības kotonu nolīguma ietvaros. To ir svarīgi atcerēties mums visiem. Paldies. Man varbūt tāds jautājums, paturpinot Sofijas Infeldes sacītu, ja paraugāties tādu valsts kā Gana, kur mēs esam lielākais attīstības palīdzības sniedzējs, lielākais tirdzniecības partners. Mēs nevaram panākt procedurālus noteikumus. Mēs esam mēģinājuši saistīties ar viņiem, taču nesam saņēmuši reakciju. Vai tas mums ir normāli pieņemams? Vai varbūt varētu ievērojami palielināt spiedumu šo valstu, ņemot vērā, ka mūsu rīcībā ir daudz instrumentu? Jā, mēs esam mēģinājušies, mēģinājuši, mēs neesam saņēmuši reakciju, un tas arī viss. Nu tā nevar nu teikt. Varbūt varētu tomēr izdarīt lielāku spiedienu uz tādām valstīm kā šī. Un tad ir tādas valsts, kur ir eh, oficiāls vienošanās kā Pakistāna. Man tiešām ļoti pārsteidz, kad mēs apmeklējām Grieķijas salas šogad, ka tur bija ļoti liels Pakistānas migrantu grupas. Par viņiem nebija negatīvs lēmums eh, patvērumu ziņā, bet eh, viņi vēl ar vienu bija uz tās salas un patiesībā būtu vieglāk viņus nosūtīt uz Turciju vai uz izcelsmes valsti. Uh, bet tas netiek darīts, kaut arī mums ir uh, formāla vienošanās ar Pakistānu. Kas tad ir par problēmu tur un ko var darīt ar šo online fórumu? Un tad varbūt šis nav gluži šīs uh, sanāksmes pārziņā, kāda veida uzlabojumi būtu vajadzīgi Eiropas līmenī šo debašu ietvaros, lai panāktu līganāku progresu tālāk. Un kā ir ar uh, pārskatīšanas, eh, pār, apakaļnosūtīšanas direktīvas eh, pārskatīšana. Paldies. Pirms dodu vārdu Mordu kungam došim vārdu, dosim vārdu delegāciju pārstāvjiem no Turcijas Maroks. Runātājs var runāt arābu valodā un būs tulkojums Katidža Zvialī no Marokas parlamenta pilsonisko brīvību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 Beledan. Priekšsēdētājs pārtrauc runāt. Daži kolēģi man nedzirdēja. Es teicu, ka deputāti runās arā valodā un tad būs tulkojums uz franču valodu. Konsekutīvi. Ja jūs runājat arā valodā, tad jums ir pat labāka situācija. Es atvainojos, ka jūs pārtās lūdzu turpiniet. مغرب بحكم موقعه الاستراتيجي يعد بلدا مستقبلا للهجرة سواء من أفريقيا أو من بلدان أخرى وهكذا يتعاطى المغرب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 Um, Paldies, Jānī kundze. Tagad būs tulkojums uz franču valodu vispirms. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, vispirms es vēlos pateikties jūs godamai komitei, ka devāt mums iespēju uzstāties par ļoti svarīgu tematu. Imigrācija ir uh, Uh, sociāla, cilvēciska un humāna uh, ekonomiska problēma. Maroka tiek uzskatīta par tranzītu valsti migrantu, uh, migrantu plūsmām no, Aust, no Āfrikas un tuvājiem austrumiem. Ir trīs problēma, trīs pamatlietas šai lietai. Pirmais ir saistīts ar sociālo integrāciju un ar uh, to mm, un tā atbalsta sniegšana marokāņiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā. Un sniedzot viņiem eh, to atbalstu, kas viņiem nepieciešams. Un tiek, viņi tiek aicināti piedalīties ilgspējīgos attīstības projektos mūsu valstī. Otrais aspekts saistīs ar skaidru stratēģiju. Eh, Maroka ir ieviesus noteikums par uh, 23 eh, nelegālu migrantu integrāciju, lai viņi varētu izmantot arī visus valsts pakalpojumus un eh, baudīt visas tiesības, tā skaitā arī uz profesionālo integrāciju. Līdz ar to Māroka īstaro ANO rekomendācijas par imigrāciju. Trešais aspekts ir saistīts ar Eh, Marokas eh, lomu nelegālās imigrācijas eh, izskaušanā uz Eiropu. Saskaņā ar pēdējiem iekšliet ministrijas datiem. Maroka ir vērsusies pār par, ir novērsusi 60, pār par 66 tūkstošus uh, migrācijas gadījumu virzienā uz Spāniju. pār par 80 eh, cilvēku tirzniecības tīkliem ir izjaukti šādā veidā. Māroka sadarbība ar Spāniju šai ziņā ir parauga vērta. Attiecībā uz uh, globālo attīstību ar domu, ka vinētājs ir abas puses. Uh, Svarīgi ir, ka pēdējo gadu laikā ir ievērojami uzlab pieaug, pieaugusi izaugsme. Mēs meklējam risinājums nelegālās imigrācijas problēmām. Un te jāskatās uz abiem vidusjūras krastiem. Jā, paldies par, atbil, par uzmanību. Paldies. Tagad kalīfa kungs, divas minūtes. No Tunisijas parlamenta Filipas kungs. Nē, viņš tam žēl nav zālē. Labi, tad pāriesim pie Marģo kungā. Kolēģi, esam iekavējuši. Šis jautājums ir ļoti svarīgs. Dosim vārdu Marģo kungam, lai viņš varētu atbildēt. Es atvainos kolēģiem, kuri jau ir ieradušies uz nākamā punkta izskatīšanu. Mēģināšu izskatīt šos atšķirīgos jautājumus. Es gribētu sākt ar tādu principiālu lietu, ar mūsu politisko izvēli. Kur vien tas ir iespējams, un šeit es varu ļoti skaidri to pateikt, no komisijas puses mēs dosim priekšroku atpakaļ uzņemšanas nolīkumiem. Atpakaļ uzņemšanas nolīkumi tiek skatīti saskaņā ar 289. pāntu līgumā. Viens no izaicinājumiem, ar ko mēs saskaramies, ir tas, ka mēs nevienmēr esam atraduši pareizos rīkus, lai panāktu, kā mūsu partneri noslēdz šādus nolīgumus. Viens no iemesliem varētu būt tāds, ka diasporai ir ļoti nozīmīga vietā konkrētajās valstīs, un Tiem, kas um, atrodas šajās valstīs, protams, ir svarīga nauda, ko viņi nosūta atpakaļ. Un Eiropas Savienība nav varējusi nodrošināt tādu konsolidētu piedāvājumu, kas interesētu šīm valstīm. Piemēram, viņi mums jautā, ko Eiropas Savienība nodrošina legālās migrācijas labā, un tāpēc mēs šeit sadarbojamies ar citiem ģenerāldirektorātiem, lai nāktu klajā ar šādiem plāniem. Uh, Tātad mums ir jānorāda, ka tad, kad nav iespējams noslēgt šādu oficiālu atpakaļ uzņemšanas um, nolīgumu, mūsu Āfrikas partneriem jau uh, pastāv uh, tiesiska iespēja, kas ir iekļauta Kotonu konvencijas 13. pantā. Tātad, kas tad ir uh, šī neformālā kārtība? Te ir runa par nesaistošiem juridiskiem dokumentiem. Eh, tātad tie nerada nekādus eh, tiesiskus pienākumus saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Drīzāk te ir runa par pušu uh, savstarpējām attiecībām. Un šeit viens uh, piemērs. Piemēram, tiek noteikts procedūras garums. Uh, cik ilgs laiks būs vajadzīgs, lai atbildētu uz identifikācijas lūgumu, kādi dokumenti ir vajadzīgi. Atgriešanās varēs tikt organizēta ne tikai ar kārtējiem lidojumiem, bet arī ar čārteru lidojumiem. Tātad šeit nav runa par tiesībām. Te ir runa tikai par to, kas izriet no Kotonu konvencijas 13. pāntā. Uh, Un, ja runa par praktisko pusi, tad te ir runa par eh, mūsu partneru valsts vēlmi ar mums sadarboties. Tātad, ja jums šķiet, ka nevarat uh, saņemt pietiekami daudz informācijas pār šiem atgriešanas nolīgumiem, tad varbūt mēs varētu norganizēt īpašu sanāksmi, kur jūs varētu uzdot visus jūs interesējošos jautājumus. Uh, Tagad atbildēšu uz uh, konkrētiem jautājumiem. Šķitā bija Holmeiras kundze. Kur vien ir iespējams, mēs mēģinam dot uh, priekšroku brīvprātīgai atgriešanai. Tātad uh, te ir runa par mini reintegrācijas paku, kur ir iesaistītas arī migrācijas amatpersonas, un šo paku mērķis ir divējāds Pirmkārtām cilvēki var atgriezties pietiekami cienīgi, viņiem ir mazliet naudas, lai viņi varētu atkal integrēties savā kopienā, un otrkārt tiek sniegts atbalsts arī kopienai, no kuras nāk cilvēks. Mums ir diezgan daudz līdzekļu, kas ļauj nodrošināt šādu atbalstu, piemēram, Etiopija, tas ir uh, 25 miljonu eiro apmērā, tāpat arī uh, Um, attiecībā uz Mālī mums ir projekts ar DFCO, tāpat ir arī 90 miljoni paredzēti Afganistānai un Bangladešai. Tas viss ļauj cilvēkiem atgriezties un saņemt palīdzību, lai varētu reintegrēties savā kopienā. Daudzus no šiem projektiem finansē Startautiskā migrācijas organizācija, un līdz ar to mēs varam sekot līdzi tam, kas uh, ar šiem cilvēkiem notiek. Kienges kundze jautāja, ar kādām grūtībām mēs saskaramies, ja runa par atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem ar Tunisiju un Maroku. Galvenā problēma ir trešo valstu valsts piedarīgo pāns, kas uzliek pienākumu šīm valstīm akceptēt eh, cilvēkus, kas ir izbraukuši no viņu teritorijas, bet kuriem nav Tunisijas vai Marokas pilsonības. Tātad, tad Līdz šīm dalībvalstis uz to ir uzstājušas, un šķiet, ka tas būs eh, viss sarežģītākais aspekts atpakaļ uzņemšanas pantos, un to varēs atrisināt tikai pašās beigās. Intveldes kundze, domāju, ka mums vajadzētu pārdomāt, ko mēs varētu darīt, lai varētu noslēgt mm, oficiāls vienošanās. Tātad tiek atzīts, ka ir jānodrošina labāka sadarbība, lai atsauktu tādas visnotaļ dāsnās vīzas, kas tiek piedāvātas dažām valstīm. Mums ir arī jābūt mētiecīgākiem, domājot par to, kādi ceļi mums ir pieejami. Nu, diez vai eh, kāds šajā zālē mm, piekritīs, ka ir jāuzliek ultimāts un saka, ka mēs nesniegsim jums attīstības palīdzību šādos gadījumos, bet varbūt ir jānodrošina preferenciālie ceļošanas režīmi diplomātiem. Tāpat arī ir vajadzīga tāda visaptvaroša pieeja. Mums ir jāņem vērā mūsu tirzniecības preferences. Nu, varbūt nevajag ķerties klāt attīstības palīdzībai, bet dažādiem papildu atbalsta pasākumiem, kas ļautu mūsu partneriem noslēgt ar mums atpakaļ uzņemšanas nolīgumus. Tas noteikti visiem iesaistītajiem patiks daudz labāk. Par Afganistānu Mēs redzam, ka atzīšanas līmenis dalību valstīs attiecībā uz Afganistānas pieteikumiem ir apmēram 30%. Tad, kad dalībvalstis pieņem lēmumu, vai Afgānim ir jāpiešķir aizsardzības status, tad, protams, ka viņi skatās uz atšķirībām Afganistānas reģionos, Daži reģioni ir daudz stabilāki par citiem, un, protams, ka tas ir viens no faktoriem, kas eh, tiek ņemts vērā lēmumu pieņemšanā. Man ir jāatzīst, ka es eh, nezinu nevienu gadījumu, kad ilgtermiņa rezidents ar ģimeni tiktu nosūtīts atpakaļ uz Afganistānu saskaņā ar Joint Way Forward programmu. Uh, Esmu runājis ar saviem kolēģiem, un viņi arī man ir atbildējuši, ka viņi nezina nevienu šādu gadījumu. Vienīgais gadījums, kad ilgtermiņa rezidents tika nosūtīts saskaņā ar šādu programmu, bija tad, kad šis eh, cilvēks eh, jau tika tiesāts dalībvalstī. Bet es patiešām Nezinu nevienu šadījumu, kur kāda persona ar bērniem būtu nosūtīta atpakaļ saskaņā ar Joint Way Forward programmu. Šķiet, šo jautājumu uzdeva Sargentīnī kundze. Bjorks kundze, jūs runājāt par pielikumu. Es atzīstu, ka radās problēmas ar nosūtīšanu. Te ir runa par ļoti detalizētiem statistikas datiem, kas ir pieejamas par visām valstīm, un mēs nodrošināsim, lai tie tiktu nosūtīti jums no mūsu sekretariāta. Tātad Sargentīni kundze šo jautājumu uzdeva. Te ir runa par valstīm, kur mums ir vislielākais skaits pilsoņu. Par Etiopiju tika teikts, ka netiks piešķirt attīstības palīdzība, līdz tiks atgriezti 55 cilvēki. Nāsmu pārliecināts, ka uh, šādi izteikumi ir bijuši, bet, protams, ka mums ir jāizmanto trasta fonds un eh, jādomā par šādiem piemēriem. Nigēra ir ļoti labs piemērs, kur ir nodrošināts papildu finansējums. Valdība strādā šajā reģionā, Agādēs reģionā ar mums, un šī sadarbība ir ļoti laba. Par cilvēku tirzniecību. Tas ir ļoti būtisks aspekts. Mēs esam labi sadarbojušies ar mūsu partnervalstīm, un, ja paskatos, piemēram, uz Nigēriju, esam izveidojuši sadarbības platformu. Esam uh, vērsušies pret uh, dimantu kontrabandu, un ir izveidotas kopīgās izmeklēšanas grupas. Viens no šādiem piemēriem ir Nigērā, kur tiesība aizsardzības iestādes sadarbojas, uh, apmainās ar informāciju un vēršas pret kontrabandistiem ar eh, zināmiem labiem rezultātiem. Tātad tie ir iesaistīts Eiropola, Robeža apsardzes aģentūra un arī starptautiskā krimināltiesa. Mēs eh, mēģinām veicināt informācijas apmaiņu, lai vērstos pret eh, kontrabandistiem, kas izmanto uh, smago situāciju, kādā atrodas cilvēki. Domāju, ka šeit vēl ir jāiegulda daudz darba. Tagad Vēlos runāt par jautājumu, kā mēs sadarbojamies ar partneriem. Izmantojam visus līdzekļus. Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām pastāv pienākums, ka, ja kādas valsts pilsonis ir aizbraucis uz citu valsti un viņam nav nekādu tiesību uz aizsardzību, šīs cilvēks ir jāatgriež. Protams, šeit ir jāņem vērā arī neatgriešanas princips, kas ir iekļauts mm, pamatiesību hartā. Mēs vēl ar vienu pieredzam, ka, ja, piemēram, ir runa par Pakistānu, tad ir ļoti daudz praktisku šķēršļu, kas neļauj īstenot atpakaļ uzņemšanas līguma nosacījumus. Dažkārt mūsu tiesību akti nosaka, cik ilgi cilvēkus drīkst turēt pie mums, Tas nozīmē, ka ceļošanas dokumenti netiek laikā izdoti un piespiedu nosūtīšana atpakaļ nevar notikt. Tāpat arī trūkst kapacitātes vai politiskās gribas eh, no partneru puses. Ja mēs vēlamies patiešām eh, labāk pārvaldīt migrācijas plūsmas un eh, nodrošināt labāku aizsardzību ar vien vairāk cilvēkiem, izmantojot juridiskus ceļus, mums ir m, mm, pie tā vairāk jāpiestrādā, un es domāju, no Eiropas Savienības puses mēs arī varam daudz ko vairāk darīt. Domāju, ka uh, Dažās dalībvalstīs vajadzētu par to rūpīgi sākt domāt. Mums ir vajadzīgas efektīvākas patvēruma procedūras, kur ir nodrošināta saikne starp uh, visiem procesiem, un tad mēs varētu iegūt pietiekam daudz atbalsta, lai cilvēki to sāktu izmantot. Ja mēs labprāt Sniegsim jums informāciju par procedūrām vissīkākajās detaļās, ja vien jūs eh, to vēlēsieties. Sofija, zinu, ka jums kas ir sakāms, bet mēs patiešām esam ļoti iekavējuši. Tātad eh, runa par atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem. Tas ir ļoti strīdīgs jautājums. Šie neformālie nolīgumi um, arvien vairāk tiek izmantoti, dažkārt prerogatīvas tiek pārkāptas, bet uh, Izsekoties īsi un kodolīgi, es domāju, ka mēs esam saņēmuši atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Es zinu, ka jūs neliksieties mierā, tad lūdzu ātri uzdodiet šo jautājumu. Patiešām žēl, ka mēs nesaņemam atbildes uz ļoti svarīgiem jautājumiem. Jūs to saucat par uh, kontroli. Es uzdevu ļoti daudz eh, būtisku jautājumu, bet uz vienu jautājumu jūs neatbildējāt, proti, kā jūs kontrolējat, kā tiek respektēti cilvēktiesību standārti. Ja es paskatos uz šo valstu sārakstu, es patiešām nevienu mirkli nevaru noticēt, ka Eiropas Savienībai nav nekāda iespēja ietekmēt šīs valstis, tās eh, pārliecināt, lai noslēgtu tiesisko formālu atpakaļ uzņemšanas nolīkumu. Vai jūs vēlaties atbildēt? Jā, protams, ar vislielāko prieku. Es vēlētos skaidri norādīt, ka atpakaļ nosūtīšana, kas tiek veikta izmantojot neformālu instrumentu, un arī jebkura cita atpakaļ nosūtīšana um, tiek veikta ņemot vairā visas juridiskās garantijas un tiek ievēroti visi principi, kas ir paredzēti atpakaļ nosūtīšanas direktīvā. Tātad visas šīs atpakaļ nosūtīšanas var pārsūdzēt saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem. Un dalībvalsts, kas pieņem šādus atpakaļ nosūtīšanas lēmumus, tiek arī uh, sankcionēta, ja nav ievēroti kādi priekšnosacījumi. Es mēģināju atbildēt īsi, tāpēc izlēdu jūsu jautājumu. Jā, savās vēstulēs esmu norādījis, ka jūs esat ļoti labi informēti, ņemot vērā jautājumus, kurus jūs uzdevāt. Protams, ir arī šī neformālā kontrole tika pieminētas vairāku valstu nostājas, mēs nevaram visu sākt no sākuma, bet ņemot vērā šos kontaktus, kas mums ir kopš septembra, mēs noteikti to neaizstājam. Tad, tad šī mūsu normālās kontrolas darbības ar to netiek aizstātas. Protams, ka mēs varam organizēt arī sanāksmes aizslēgtām durvīm. Koordinātori noteikti arī par to runās, Es vēlētos, lai šī komunikācija nepārtrūktu, ņemot vērā mūsu prerogatīvas. Nevēlos arī to visu pārtraukt, es vēlos, lai deputātiem būtu iespēja uzdot eh, jautājumus. Lielas paldies, kolēģi, par to, ka piedalījāties šīs dienas diskusijās. Protams, ka tas neaizstāja mūsu prerogatīvas. Lielas paldies, Saimon, par jūsu dalību. Mēs to ļoti augstu novērtējam, un mēs turpināsim darbu. Mēs zinām, kur ir trūkumi. Liels paldies par detalizēto izklāstu. Kolēģi, nākamo punktu uh, darbkārtībā vadīs Galas kundze. Uh, Kolēģi, turpināsim darbu. Mums ir palikuši divi punkti darba kārtībā uh, līdz pulkstens šiem, kad mums ir jābalso, tāpēc mums vajadzētu pasteikties. Uh, nākamais ja, punkts ir. ir par identifikācijas sistēmas izveidošanu, kurā būtu informācija par notiesātajām personām trešo valstu valsts piedarīgiem un lai atbalstītu sodāmības reģistra sistēmu. Mums eh, šis priekšlikums tika pieņemts 2016. gada jūnijā, un tad eh, pēc tam tika nosūtīts padomē, un pēc tam padome lūdz, lai komisija eh, izstrādā papildu likumdošanas aktu. Dalton kungs, jūs esat referents, vai viņš nevar ierasties, jūs esat šeit? Jā, es domāju, ka nebūšu, bet īstenībā paspēju, saka Daltokungs. Es izteikšos pēc iespējas īsāk. Šeit eh, ir iespēja uzlabot informācijas apmaiņu un arī dalībvalsts sadarbību, lai, apg lai apkarot noziedzību un terorismu jo īpaši. Uh, Ehm, šī te informācija par iepriekšējo sodāmību ir ļoti svarīga, lai uzturētu tādu uzticēšanās līmenī. E, ja šāds personas ehm, attiecīgi pārvietojas Eiropas Savienības iekšienē, tas ir tieslietu iekšlietu sadarbības jautājums, ehm, bet e, ir jābūt vienlīdzībai starp Eiropas Savienības pilsoņiem un trešo valstu valsts piedrīgiem sakarā šādu sodāmības informāciju. Runājot par priekšlikumu, es nedomāju, ka komisijas priekšlikums būtu jāmaina. Mums gan ir mandāts ekris, um, tomēr um, šeit es uzskatu, ka nevajadzētu atkal atvērt šī, šī te politiskās tēmas. Šis priekšlikums no komisijas puses ir papildināt ekris direktīvu, lai palīdzētu izveidot datu bāzi, kur dalībvalsts varētu iegūt piekļuvi informācijai par sodāmību, ja runa ir par trešās valsts valsts piedarīgajiem, ja tie ir bijuši ar sodāmību. Um, es <clears throat> iepazinos ar dokumentiem un es uzskatu, ka mums parlamentā ir mandāts ekris direktīvai Mums ir jāveic sarunas ar padomi paralēli. Uh, Mums ir tomēr ir um, divas jomas, kuras gribētu um, ziņojumu projektu labot. Vispirms mēs uzskatām, ka vajadzētu papildināt um, visu šo biografisko pārbaudi cilvēkiem, kas strādā ar neaizsargātām personām, ne tikai ar bērniem, jo dalībvalstīm ir jāsaņem droši informācija par visiem, kas strādā veselības, izglīt, izglītības un tā tālāk jomās. Un tāpēc ir ļoti svarīgi dalība valsts ļoti saņemt šo informāciju par trešās valsts pilsoņa sodāmību un ir, ir jāintegrē šī sistēma dalību valsts sistēmā. Un es esmu rakstījusi grozījums, kas ir līdzīgi tam, kas ir rakstīts mūsu direktīvā. Es esmu precizējis datu aizsardzību, norādījis uz nepieciešamību apmācīt un aizsargāt, un kā arī vērot nevainīguma uh, Um, prezumciju. Un tas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā, ka ekris datu bāze nav izlūk datu bāze. Un esmu tāpēc skaidri pateicis, ka trāpījums uh, sistēmā kaut kāda sakritība, ko norāda datubāze, tas, tas neaizvieto kaut kādu tiesas procesu, kur tiek pierādīts uh, personas vainīgums. Uh, un eh, ir jābūt arī piekļuvis jautājumam. Runājot par eh, šīs datubāzes īstenošanu, manuprāt, ir ļoti svarīgi darīt tā, lai šī bāze būtu pēc iespējas funkcionālāka. Un tāpēc arī eh, sejas attēls būtu jāiekļauj sistēmā, tad, kad dalība valsts šādu fotografiju iegūst runājot par piekļuvi, e, piekļuvi šai sistēmai no aģentūru puses. Šeit es pievienoju gan robežsardzi, gan e, piekrastes uh, apsardzi, tad, tad šim sarakstam, tad eh, mēs diezgan daudz esam diskutējuši par personām ar dubulto pilsonību, un tagad šobrīd šo jautājumu ļoti cītīgi pēta dalībvalsts, man pašai ir jautājums, pašam ir jautājums, vai, vai ir jāiekļauj šāds personas. Eh, bet eh, mums ir jāsadz tomēr tukšās vietas šajā sistēmā. Mēs nevarētu pieļaut krāpšanu vai arī radīt kaut kādu nevienlīdzīgu attieksmi pret Eiropas Savienības pilsoņiem, ja viņiem ir dubultā pilsonība. Bet um, esmu gatavs runāt ar kolēģiem pirms lemt. Un, Nacionālā tiesa sistēma lemj par soda mēriem un soda mēru reģistrēšanu. Uh, Eiropas Savienībā nav harmonizēta sodu sistēma vai kriminālo tiesību sistēma, un tādā ziņā mūsu darbs ir ierobežots. Es gaidu mūsu sadarbību, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Ar interesi uzklausīšu kolēģu domas, kā arī ēnu referendums. Paldies, Dalton kungs. Ir trīs kolēģi, kas grib izteikties. Tajona kungs vispirms. Paldies! Un paldies referentam. Principā izveidot šādu centrālo sistēmu, kur varētu apkot informāciju par eh, trešajās valstīs sodāmām personām, sodītām personām, tur varētu būt arī priekšrocības. Tomēr es gribētu kritizēt komisijas priekšlikumu un par šiem trūkumiem referents vēl nav te runājis Trešajā pantā ir, ir definīcija, trešās valsts valsts vietpadarīgā definīcija. Ir, ir sistēma, kas aptver ēs pilsoņus, un tad ir tāda, kur mēs pievienojam arī trešo valstu personas bet es neredzu nekādu iemeslu diskriminācijai. Kāpēc vajadzētu diskriminēt eh, trešās valsts piedarīgos, eh, kas ir arī Eiropas Savienības pilsoņi vienlaicīgi, tad, tad persona ar divām pasēm? Šis jautājums ir ārkārtīgi delikāts, un es noteikti eh, sakarā 3G iesniegšu grozīmu ka vajadzētu izņemt ārā šo frāzi, kam ir arī kādas dalība valsts, valsts, valsts viedrība. Piektais pants. Katrs notiesētais trešās valsts pilsonis. Bet šis sots varētu būt no neliela administratīvā soda, kaut kāda soda naudas, līdz pat cietumsodam mums vajadzētu tomēr runāt par tādiem noziegumiem, kurus ir vērts pierakstīt šajā sistēmā. Uh, es domāju, jārunā par uh, tādiem kriminālu sodiem, kur ir visbrīvības atņemšana, nevis jebkāds sots vai kāds notiesājuši kaut kāds spriedums, ka, kāpēc vajadzētu tik ļoti pārslogot sistēmu ar visām mazāk nozīmīgām. Tālāk foto attēli, sejas attēls uh, jau jautājums ar pirkstu notiek, noz, nospiedumiem bija ļoti sensitīvs. Nu, tas bija nepieciešams, lai precīzi identificētu, un tagad vairs pirkstu nospiedumu nav pietiekami, tagad ir arī sejas attēls. Vai nu, cik tālu mēs iesim? Lūk, tāds jautājums. Septītajā pantā, pirmajā punktā ir rakstīts, ka pieteikumu var iesniegt, lai, ja tas vajadzīgs tiesas procesam, vai arī jebkuram citam nolūkam saskaņā ar nacionālo likumdošanu. Tas sanāk, ka tas ir jebkas, ja ir nacionālis likums, tad var izmantot šo sistēmu. Es domāju, krimināla procesa, krimināla tiesība tāds pielietojums, tas ir vienīgais iemesls, kāpēc var, varētu pieprasīt šādus datus. Visbeidzot, Eiropola just šeit es gribētu dzirdēt skaidrojumu no referenta, kāpēc ir svarīgi, lai šīs uh, aģentūras būtu, būtu ar tiešu piekļuvu šai sistēmai un kāpēc jūs gribat pat paplašināt šo piekļuvi, iekļaujot arī e, krasta robežsardzi. Un visbeidzot pēdējais vārdams par desmito pantu. Šķiet, ka mēs, e, mēs visu to pieņemam, ka tas būs īstenošanas akts. Vai tiešām visi elementi, ko piedāvā komisija, ir, ir regulējami ar īstenošanas aktiem? Ja varbūt e, daļģēti arī nepieciešami. Uh, Tālāk nākamais runātājs, paldies. Es arī gribētu pateikties un pateikt, ka principā tāda pieeja, lai būtu šī sistēma, tā ir racionāla pieeja. Un atkārtojot Dejanga kunga teikto, gribu piekrist daudzos jautājumos par darbības jomu, jo īpaši ja būs tāda regula, kur būs diskriminējuša attieksme starp Eiropas pilsoņiem, kas, kuriem nejauši varbūt vēl ir kāda ne-ES pase, tas nebūtu pareizi atbalstīt šādu diskrimināciju, tāpēc to vajadzētu izsvītrot un to nevar atstāt tā. Un mēs arī noteikti iesūtīsim savus grozījumus. Es pat pilnībā nevaru saprast, kāpēc komisijas vai priekšlikumā kaut ko tādu ir rakstījusi. Tālāk par sejas attēlu. Šeit es arī piekrītu tādā ziņā, ka mēs esam sakojuši mm, šai idejai, ka mēs ierobežojamies tikai ar pirkstu nospiedumu ņemšanu. Arī šeit vajadzētu pietikt ar to pašu, nevajadzētu ņemt neko citu biometrisku. Pirkstu nospiedumi ir pilnīgi pietiekami šim nolūkam, kas būs regulā un nekas vairāk nav vajadzīgs. Un tāpēc esmu pret sejas fotā tēlu iekļaušanu. Vai arī vismaz kaut kā ierobežojošāk varētu formulēt priešlikumā šo sejas attēla jautājumu. Es personīgi uzskatu, ka tas nav vajadzīgs. Un tad vēl ir mazākas lietas. Nesmu simtprocentīgi pārliecināts, ka uh, Frontexam ir nepieciešama piekļuva šiem datiem, tā nav tiesības sargājušā iestāde, bet mēs uh, varam, protams, uh, vēl diskutēt un sadarbosimies, lai būtu kompromisi. Intveldes kundze, paldies! Kolēģi ir Alde Ēnu referenti viņa lūdzu, lai es viņas vietā runāju, tāpēc es neko neteikšu par trešo pantu, jo tas pilnībā atbilst tam, ko teica iepriekšējā runātāja. Tālāk paskaidrojušā memorandā ir rakstīts, ka vēl ir nolūks nodrošināt lielāku drošību pēc teroristu uzbrukumiem bet neesošais ekris, neanalītiskais atbalsta dokuments, eh, kas ir saistībā ar ekris TCN, kas īstenībā aizstāja ierasto ietekmes eh, novērti, nekas šajos dokumentos nav rakstīts par to, ka decentralizētajam ekris būtu pievienotā vērtība un centralizētam lūk būs kāda pievienotā vērtība, lai cīnītos pret terorismu. Uh, atkal par to, to pašu paskaidrojumu rakstu. Daudz jautājumu nav risināti, tas ir atstāt dalībvalstu ziņā. Piemēram, negatīvie efekti saistībā ar bēgļu un patvērumu jautājumiem, vai arī kādas ietekmēs trešo valstu valstspiedrīgo bērnus. Un kas notiks ar fundamentālo tiesību aizsardzību? tāpat laikā neaiz, nemazinot aizsardzības līmeni, ko piedāvā priekšlikums. Šeit man ir divi jautājumi. Īstenībā es neesmu lasījusi visus dokumentus, tas man ir jāatzīst, bet jautājums ir tāds pats. Kas mums radās, kad mēs diskutējam par Schengen sistēmu? Ja mēs runājam par sodiem trešajās valstīs, trešo valstu pilsoņiem, kas ir piespriesti, kādā veidā mēs nošķirsim noziegumus, kurus mēs arī uzskatām par noziegumiem, uh, un sodiem, kas varbūt ir ar politisku motivāciju. Mums ir jāatzīst šādi, tādi sodi, kas tiek piespriesti tiesās attiecīgajās uh, juridiskajās sistēmās, kas ir šajās valstīs. Tālāk jautājums par pirkstu nospiedumiem. Uh, šodien es iesniedzu parlamentāro jautājumu par to, ka Nīderlands iestādes uh, E, principā neizmanto e, pirksnospiedums, kas tiek e, uzkrāti pasēs. Viņiem pat nav tādas iekārtas lidostās, lai pārbaudītu pirksnospiedums pasē. Es atceros to lielo troksni, kas sacēlās, kad mēs spriedām par to, ka lūk, kas tad pasaules gals iestāsies, ja būs šie pirksnospiedumi. Tagad izrādās, ka Nīderlanda to nemaz neizmanto, nevar izmantot. Uh, un es absolūti nebūtu pārsteigta, ka citās valstīs arī to nelieto. Ja mēs to nelietojam, tad kāpēc mēs piedāvājam nākamo soli? Vai mums nevajadzētu kaut ko pārbaudīt, kaut ko tādu, ko mēs esam jau pieņēmuši pirms desmit gadiem, kā tas tiek īstenots, pirms mēs domājam kaut kādiem jauniem uzdevumiem, kas ir, starp citu, diezgan dārgi izmaksā? Az Európai Néppárt nevében egészében egyetértek. Paldies. Es runāšu tautas partijas vārdā. Eh, principā es piekrītu komisijas priekšlikumiem, gribēju atgādināt kolēģiem, ka Tautas partija bija vienīgā grupa, kas eh, cīnījās par šo centralizēto sistēmu. Un tagad to atbalsta vairākums. Frontexam ir jādod piekļuva ECRIS TCN. Un man ir tikai viens jautājums, ko gribu uzdot komisijai. Es gribētu zināt Ko komisija domā par trešo valstu pilsoņiem, eh, kam ir Eiropas Savienības pilsonība vai arī uzturēšanās atļauja Eiropas Savienības valstī? Es domāju, ka sistēma būtu jāpaplašina, ietver trešo valstu pilsoņus, kas ir turisti, kas ir imigranti un kas ir veikuši noziegumu kādu neatkarotošu vispār jau. Komisija lūdz vārdu divas minūtes, lūdzu. Paldies. Komisija ir pateicīga parlamentam par atbalstu. Mēs esam pateicīgi jūsu komitejai par šo priekšlikumu jūsu viedokli par mūsu priekšlikumu, kas tagad ir padomē. Mums šķiet, ka tas ir svarīgs un vajadzīgs. Turklāt tas vēl um, sēdz to tādu juridisko tukšo vietu, kas ir bijusi, un šī sistēma varētu šo tukšumu arī sekt. Jautājums par sejas foto, par noziegumu kategorijām, kur vajadzētu pieprasīt pirkstu nospiedumus, datu aizsardzības jautājums papildu motivācija, kā piemēram bērnu aizsardzība. Visi šie jautājumi šobrīd ir padoms ziņā, tāpēc detalizētāk arī nerunāšu. Mēs gribējām, lai šis rīks darbotos efektīvi, lai tas papildinātu esošo decentralizēto ekris sistēmu, lai mēs varētu ātri atrast to dalībvalsti, kur ir informācija par attiecīgo sodāmību, lai nevajadzētu pārskatīt visus ziņas par attiecīgo trešo valstu pilsoni. Galvenā ideja bija ātri kaut ko iekot cauri centralizēto sistēmu. Sākotējā ekris sistēma ļauj izmantot informāciju par kriminālsodiem, par, par nolu, dažādiem nolūkiem, izņemot kriminālu izmeklēšanu. Uh, Tātad šis nolūks jau ir likumdošanā regulēts, un ja ekris eh, ir pieļaujams saskaņā ar nacionālu likumdošanu noteiktiem citiem mērķiem, tad dekristīs ien būs tāpat. Jautājums eh, par cilvēkiem ar dubulto pilsonību. Tas ir viens ar, no svarīgākiem jautājumiem, par ko mēs šobrīd spriežam padome. Visi saprot, ka šeit pastāv diskriminācijas risks, tas ir pareizi, un pamatoti. Šobrīd es nevarēšu jums pateikt, kāds risinājums ir panākts padomē. Mēs pilnībā atbalstām šo bažu. Un te varētu būt arī līguma pārkāpums, un nekādā ziņā nedrīkstētu mm, izvērst tādu diskrimināciju starp Eiropas Savienības pilsoņiem. Mēs atbalstam sejas attēlu pievienošanu, tur, kur tas ir iespējams saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. Tieši tā arī sākotnējā priekšlikumā rakstīja komisija. Un mēs arī esam tādās nedaudz nobežījušies par Frontex iekļaušanu pie aģentūrām. Mēs gribējam Eurojust, Europol un uh, vēl viena no iestādi bez tiesībām iegūt datus, bet eh, tiešām, lai noteikts apstākļos varētu būt šī piekļuva, jo ir, ir arī tiesiskās sadarbības tīkls. Par Frontexu mēs neesam pārliecināti eh, par ietekmes izvērtējums. Tāds sākotnēji ir veikts attiecībā uz direktīvu un attiecībā uz uh, regulu. Mēs esam pievienojuši ļoti detalizētu paskaidrojumu rakstu, ko mēs esam iesnieguši padomā. Es ļoti ceru, ka jūs arī parlamentā esat šo dokumentu saņēmuši, un tur visi šie jautājumi ir paskaidroti, kas papildina sākotnējo ietekmes izvērtējumu. Mēs esam gatavi arī atbildēt uz jūsu jautājumiem nākamajos trilogos. Paldies. Lielas paldies, Dalton kungs, lūdzu. Paldies, paldies visiem kolēģiem par viņu komentāriem. Pirmā lieta, kas man sakām par to visu, ir tā, ka šī sistēma uh, apliecina to, ka ir bijis uzbrukums tad, kad uh, uzbrukums jau ir bijis. Un uh, tad jums ir jāprasa informācija no dalībvalsts. Vienkārši tiek pamat informācija sniegta, nevis plašāk informācija. Runājot par konkrētajiem jautājumiem, par dubultpilsonību, par cilvēkam dubultpilsonību Es vēlējos dzirdēt, ko uzskata kolēģi. Eh, es personīgi arī uzskatu tāpat kā Denis un Albrehta kungs. Man ir bāžas par to, ka tiek iekļauti pilsoņi ar dubulto pilsonību. Uh, man tas nebūtu nepatīk, jo tad mēs veidojam divu veidu es pilsoņus. Vieni ir tie, kam ir arī trešās valsts pilsonības un cita pilsonība un cita, kam nav. Taču ir arī iespējams juridisks trūkums šeit, jo ja ir individs, kas ir sodīts ES dalībvalstī, kur viņš ir figurējis ar savu trešās valsts pilsonību, tad pastāv iespēja, ka uh, šādi cilvēki netiek iekļauti sistēmā, ja mēs iesaist par manu risinē. Tāpēc e, es vispirms gribēju uzzināt, ko cilvēki par to domā. Mūs arī uztrauc tas, ka padomē šiet viņi vēlas doties daudz tālāk, ka viņi pat grib piedāvāt ka pat e, es pilsoņi, kam ir divu ES dalībvalstu pilsonība, tiek iekļauts sistēmā. Uh, Es saprotu, ka šis ir strīdīgs jautājums. Paldies uh, kolēģiem par sniegto informāciju un iespējams, ka tad mums kā komiteja skaidrs, kurā virzienā jādodas runāt par uh, uh, tiesā notiesājumiem. Uh, mēs neiekļāvām to, jo te ir nepieciešams vēl skaidrums. Tas nozīmē vienkārši to, ka sistēmā ir kaut kas par to ierakstīts. Tas neko konkrēti nenozīmē, kamēr mums nav konkrētas informācijas no dalībvalsts, ko šī norāde vispār nozīmē. Runājot par starptautisku atzīšanu, es saprotu bažas, tāpēc mēs mēģinājām uh, to aprobežot tikai ar tām dalībvalstīm, kad šāda sistēma jau ir. Ja dalībvalstīm ir kāds instruments to rīcībā, tad es neredzu, kāpēc mēs to instrumentu nelietot. Īpaši tad, ja tas ļauj cilvēkus pareizi identificēt. Uh, Un īpaši tad, ja var izvairīties no tā, ka cilvēki netiek identificēti nepareizi. Runājot par Sofijā, Sofijas jautājumu, par trešās valsts pilsoņu, tas attiec tikai uz tiem noziegumiem, kas nodarīti Eiropas Savienībā, nebūtu iekļauta uh, tiesāmība par, uh, par trešajā valstī veikto trešā valsts pilsoņa nodarījumu. Runājot par Eiropolu mana pieeja Eiropolam ziņojumā attiecībā uz Eiropas spējām uh, sniegt uh, informāciju trešām valstīm starptautiskiem informācijai būtībā ar domu, ka tā var labāk, efektīvāk īstenot uh, kopīgās izmeklēšanas. Un šeit ir vairāk potenciāli scenāriji no Eiropa puses, kāpēc viņu skatījumā šī informācija būtu vērtība. Viens piemērs, ja Eiropols saņēma kriminālu informāciju, nu, piemēram, no Austrālijas par uh, trešās uh, valsts pilsoņiem, kas nodarbojas ar sintētisko narkotiku tirzniecību Un ja pieeja viņu sodāmības reģistram no, iepriekš, no iepriekšējās pieredzes var palīdzēt, piemēram, ja ir kanādietis, kas saņēmis iepriekšēju ieceļošanas atļauju uz Eiropas Savienību, un tad viņš parādās Eiropola datu bāzē, kas ir saņemta no ASV, un tur nav nekāda norāža par to, vai viņš ir jāielaiž vai viņam jāliec iebraukšana. Uh, bet informācija par iepriekšējiem sodāmības gadījumiem var Eiropolam sniegt tādu pamatīgāku informāciju. Tāpēc es iekļāvu Eiropolu un arī Eirojust, īpaši tāpēc, ka Eirojust ir kontaktpunkts trešām valstīm. Runājot par to, ka tiek iekļauts eh, Frontex, uh, būtībā tās ir tās pats, tas palīdzētu viņu uzdevumu īstenošanai. Taču karstajos punktos, saucamos hotspots, uh, viņu klātbūtnei arī ir vērta pieeja informācijai, kas attiec uz iepriekšējo sodāmību. Runājot par īstenošanas vai delģēšanas aktiem, uh, tas ir jautājums, kuram vēl nepieskāros. Uh, Komisijas priekšlikumu vispār šai gaismā neskatīju un esmu gatavs uzklausīt Denis un citi ierosinājums, ja viņi uzskata, ka zināms īstenošanas akts viņi vēlētos mainīt ar deleģētiem aktiem, bet nu es esmu gatavs pievērsties. Liels paldies par uh, visiem jūsu komentāriem un es domāju, mēs cerams varēsim panākt spēcīgu nostāju no Eiropas parlamenta kurā visi tad var iesaistīties. Es tiešām esmu gatavs ar visiem sadarboties. Paldies, Dalton kungs, paldies, kolēģi. Grozījuma iesniegšanas termiņš 27. novembris, 2018. vakarā, un tagad mums tūlīt pat ir jāpāriet pie nākošā darba kārtības punkta. Mūsu rīcībā ir vairs tikai 12 minūtes. Tūlīt pat došu vārdu Grapīnī kundzei, kas ir Lībe referente. Uh, atzinumu sagatavotāju par Eiropas stratēģiju kooperatīvai inteliģentai transporta sistēmai. Lūdzu, Grapinī, kurš paldies priekšstādātāji. Es ceru, ka varēšu izteikties pavisam īsi. Esmu tiešām gandarīta, ka biju iecelt par atzinumu sagatavotāju šim, mm, šim jautājumam, jo es esmu transporta komitejas locē, kas ir atbildīgi par šo ziņojumu. Vēlos uzsvērt dažus aspektus. Raugos uz šo ziņojumu no Lībe komitejas viedokļa vēlos uzsvērt dažus aspektus, kas attiec uz lietotāju aizsargāšanu. Transporta sistēmas ir saistītas ar uh, publisko un privāto datu ievākšanu, un tātad šī ir ļoti datu intensīva joma šo sistēmu īsenoša pamatosies duālo lokalizācijas sistēma, satelīta pozicionēšanas sistēma, kontaktu sarakstu tehnoloģiju, reālo eh, satiksmes eh, tehnoloģiju, eko eh, stāvvietu rezervēšanas sistēmu tā tālāk. Šī, sistēma, šī informācija nonāks uh, lielajā sistēmā, kas attiec arī uz negadījumiem, uz satiks intensitāti, un tas ne, pat nav viena procenta apjomā, un pārējā informācija attiec uz personām, kas ir identificējums. Līdz ar to saskaņo ar datu aizsardzības regulu tie ir personas dati, un man nav gluži skaidrs. Kad šādu datu <clears throat> izskatīšana sāks, kad mēs sākam uzskatīt, ka tie ir personīgi dati vai ir jābūt kaut kādai nepārprotamai piekrišanai no lietotāja puses. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir jāharmonizē juridiskais pamats, uz kuru pamatosies datu pārstrāde, jo tas būs spēkā visam iekšējiem tirgum un lietotājus nevajadzētu skart dažādie veidi, kā šie dati tiek apstrādāti ar valstīs dalībvalstīs. Lietotājiem ir jāpiedāvā iespēja piekrist viņu datu izmantošanai un arī viņu datu izmantošanas mērķi. Mums ir jānodrošina, ka šie dati netiek izmantot citiem mērķiem, kā tikai datu ievākšanas labad. Un jādomā arī, ka pastāv tādi nesavienojami veidi ar konkrētiem mērķiem. Dati ir ļoti sensitīvi un tie ir saistīti ar eh, pārvietošanās brīvības pamataspektiem. Līdz ar to mums vajadzīgs nepārprotams garantijas pret šādu datu ļaunprātīgu izmantošanu. Tādā gadījumā, kad personīgie dati nav nepieciešami vai ir vajadzīgi tikai pārstrādes sākuma procesā, tad šie dati nav jāievāc vai arī tie ir jāanonimizē pēc iespējas drīzāk. Tādos gadījumos, kad datu pārstrāde, apstrāde ir nepieciešama, tā ir jāveic caurskatāmā veidā saskaņā ar dažādām pārstrādes eh, operācijām, kas tiek īstenots. Es esmu paraugījusi, paraudzījusies, esmu pastāstījusi šī ziņojuma skatījumu un esmu gatava jūsu viedokli. 24. novembris 2013. ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un es uzskatu, ka ir būtiski nodrošināt, ka šie ievāktie dati netiek izmantoti citiem mērķiem, un jābūt arī vienotiem juridiskiem pamatiem. Paldies, Albrecht konsulze. Thank you very much. Paldies. I would like to... Vēlos pateikties atzinumu sagatavotājai Grapīnī kundzei par viņas darbu. Es domāju, tas ir, tas ir ļoti vērtīgs ieguldījums Trānu komitejas darbā. Vēlos uzsvērt, cik svarīgi ir tas, lai mm, darbs nepārklātos, taču es arī saprotu no atzinumu, ka mēs esam skaidri. Uh, atsaucamies uz vispārēju datu aizsardzības regulu un Eiropas privātuma aizsardzības regulu. Tātad arī definīcijas tiek izmantotas tās pašas. Tikai tad, ja vēl jā, jāiekļauj papildu garantijas uh, automobīļu īpašniekiem, uh, automašīnu lietotājiem, tad jābūt augstākiem standartiem. Tas ir kas tāds, ko mēs varam izdarīt, un tas mums arī jādara, taču mums nav jāpārklājas ar regulu, bet jāatsauc uz vispārējiem datu aizsardzības noteikumiem, kas ir jāizsno šai kontekstā. Un es tiešām atbalstu to, ka tiek ieviesta prasība pēc datu anonimizēšanas um, autonomo nesaistīto automobīļu sistēmas ietveros un arī jāpalielina drošības standarti, kā šifrēšana. Es domāju, mēs arī šai ziņā varētu doties tālāk atbildības eh, IT drošības kontekstā. Tā tad varam uzlabot šo atzinumu, kas jau ir ļoti labs. Paldies, Albrecht kungs, Ahovska kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šeit tiešām ir svarīgi ir pavērt šīs debates no autonomo automobīļu pārbaudas nākotnē. Es domāju, pavisam drīz šie automobīļi būs uh, e, parasta parādība uz Eiropas ceļiem. Es simtprocentīgi piekrītu tam, ka datus nedrīkst ļaunprātīgi izmantot. Tomēr vēlos izmantot šo iespēju, lai aicinātu jūs nē, nemest visu pār vienu kārti. Ir kaut kas, kas ir saglabājams šai kontekstā. Mums ir jābūt pieejai šiem datiem, vai tas būtu navigācijas interesēs, vai tāpēc, lai pielāgotu uh, šo transporta līdzekļu drošumu un drošību. Šai ziņā mēs uh, nevaram izmantot anonimizēts datus. Es aicināšu atzinumu sagatavotāji ņem to vērā. Lūdzu, Grapinīka un Zvārds jums. Liels paldies! Es atvainojos, man žēl, ka nedzirdu Alde un citi kolēģu viedokli. Es eh, piekrītu kolēģi sacītēm. Es ceru, ka mēs varēsim iestrādāt šo viedokli. Cerams, 24. novembrī, kad ir grozījuma iesniegšanas termiņš, uh, Mūsu rīcībā būs visaptvarošs atzinums, kas no vienas puses nepārklāsies ar citām regulām, no otras puses mums arī nevajag pārspīlēt, jo ir jāizmanto šie dati, taču mums jānodrošinās, ka šie dati netiek izmantot citiem mērķiem. Paldies, Grabīnī kundze! Un kā jau tika sacīt, sacīts, 24. novembra pulksten 13 ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Paldies! And, uh... Mūsu rīcībā vēl ir četras minūtes līdz balsojumam. Jūs ātri uzstājāties. Paldies par jūsu efektivitāti. So, good afternoon, dear. Tātad, labdien, kolēģi. Sāksim balsošanu. Your... Lūdzu, ieņemiet vietas. Mēs balsosim par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgu. Gatavojam atzinumu. Un to ir sagatavojis mūsu kolēģis eh, Mihals Bonī. Daudzi grozījumi ir atsaukti. Tātad referents ir atsaucis 6, 21, 31, 37, 44. 5, 97, 99, 140, 142. Mrs. Vikst... Tātad šie grozījumi ir atsaukti. Vikstrēmas 38. grozījums. 88, 89, 91, 92, 93, 141, 143, 144. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Until, uh... Līdz 29. un pēc tam 86. un 87. grozījums. Tātad ļoti daudzi grozījumi, kas ir atsaukti. Tieši tāpēc es šos grozījumus nepieteikšu. Tātad balsojumā tie neizskanēs. Tāpēc sāksim balsojumu ar 94. grozījumu. Tas ir ērnstas grozījums. Pirmais balsojums ir par 94. grozījumu. Jā, Sargentīnī kundze. Es atvainojos, tā nekad nav noticis, bet mana balsošanas karte nav šeit, tā tad nāsmu to atnesusi, mēģinu to saņemt. Tad mēs pieskaitīsim jūsu balsi. Lopes Sagilārs. Manā balsošanas kārta arī drīz ieradīsies, bet lūdzu arī pieskaitiet mani. Labi, tad pieskaitīsim jūs, bet dariet man to zināmu, kad jūs sāksiet balsot elektroniski. 94. grozījums sākam balsot. Lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad trīs kompromisa grozījumi un par tiem ir jābalso blokā. Pirmais, otrais un trešais kompromiss. Lūdzu, šie trīs kompromisi, par tiem balsojam blokā. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Skaidrs, ka pieņemts. Tad eh, tagad pārlieksim uz 133. grozījumu. 133. Sākam balsot. Do you find it? Vai jūs to atradāt? 133. grozījums. Un tagad beidzam balsot. Noraidīts. Tagad ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Ceturtais kompromiss. Lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad piektais kompromiss. Sākam balsot par piekto kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais kompromiss. Sākam balsot par sesto kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais grozījums. 134. Sākam balsot. Lūdzu, balsojiet. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 135. grozījums. Sākam balsot. Es atvainojos tātad 135. un 137. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad mums ir jābalso par 138 un 139 kopā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 30. grozījums. Sākam balsot. Vai es atradāt 30. grozījumu? Labi. Sākam balsot. Trīsdesmitais grozījums. Beidzam balsot. Norādīts. 32. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 33. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 39. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par astoto kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par devīto kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par 64. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 81. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 84. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tas arī viss. Tagad balsosim ar uh, tekstu ar grozi, par tekstu ar visiem grozījumiem. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Bonī kungu.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 Kolēģi, mēs atsāksim Lībe komiteju rītdien 8.15 kopā ar Ekon komiteju. Lai visiem jauks vakars. Un vēlējos jums atgādināt, ka mums ir paredzēta prezentācija par Eiropas Savienības informācijas sistēmu tieslietu un iekšlietu jautājumos. Un tā notiks šovakar 6.30 šajā pašā telpā. Vēlreiz lai visiem jauks vakars!